Allora. Care colleghe e cari colleghi. Dārgie kolēģi un e kolēģis, labdien visiem! Gribētu sveikt mūsu vidū komisijas un uh, Eiropadomas priekšsēdētājus, kas ieradušies pie mums šodien. Apstiprinām, uh, tātad šodien runāsim par ārkārtas Eiropadomas sanāksmi, kas notika 17. līdz 21. jūlijā kas tiek skatīta atbilstoši 152. panta 4. punktam reglamentā, sasaukt mūsu ārkārtas sanāksmi šodien 9.30, lai runātu par paveikto, un tā būtu iespēja parlamentam diskutēt un paust savu nostāju par atjaunošanas plānu daudzgadu finanšu schēmai 21. līdz 27. gadam. Šodien mūsu sanāksme tiek pasludināta par atklātu, tādējādi turpinām 10. jūlija parlamenta plenārsēdi. Būsiet saņēmuši e-pastā balsojumu rezultātus vai kādam būtu kādi komentāri. Šķiet, ka ne. Labi, tādā gadījumā apstiprinām mūsu darba kārtību šodienai par apstiprinātu, un tā tiks uh, publicēta plenārsesijas mājaslapā. Tādējādi uzskatām darba kārtību par fiksātu, fiksētu. 8, 9, 8, 9, 10 gada jūlijā protokols jums ir izplatīts, vai būtu kādi komentāri par to? Tādā gadījumā, ja komentāru nav, tad arī sanāksmes protokoli tiek apstiprināti. Paziņojumi. Vācijas kompetentās iestādes ir paziņojušas par Manuela Ripa ievēlēšanu, iecelšanu Eiropas parlamentā, aizstājot Klausa Buknera kungu. Tas stājās spēkā 20. gada 16. jūlijā. Turpinot, tātad sekojot 19. decembra no 19. gada tiesas spriedumam Eiropas tiesā saistībā ar 20. gada 3. janvāra lietu, 9. janvāra lēmums tiek ņemts vērā un Eiropas parlaments pieņem zināšanai šo uh, Salento kunga lietas spriedumu. Tiek uh, paziņots, ka um, tātad uh, šī vieta ir um, atvērta un jāizvieto uh, no 3. janvāra. Gribētu sveikt mūsu vidū visus jaunos kolēģus. Um, turpināsim strādāt atbilstoši mūsu reglamentā noteiktajiem. Zaļā, zaļo grupa mums ir uh, paziņojusi par grozījumu uh, Uh, saistībā ar uh, nomināciju Eiropas uh, parlamenta komitejās, un um, attiecīgi tas viss stājas spēkā kopš šī paziņojuma, priekšsēdētāja paziņojuma. Ripas kundze piedalīsies Rūpniecības enerģētikas komisijā, kā arī Drošības aizsardzības komitejā. Piedalīsies liels paldies visiem! Ķeramies pie darba kārtības. Ķeramies pie diskusijām par uh, Eiropadomes uh, paziņojumu par komisijas priekšlikumu, bet Vēbera kungs grib izteikties. Lūdzu, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, kolēģi, pirms ķeramies pie uh, mūsu diskusijām par Eiropadomes secinājumiem, gribētu pievērst jūsu uzmanību kādam jautājumam. Situācija vidusjūrā redzējām, ka Turcijas pusē iesaistās militārās darbībās, no, saprat, redzējām, kas notika arī Hāgā Sofijā. Tas ir piemērs reliģiskam šovinismam, ka šāds uh, miera samierināšanas um, piemineklis, šāds miera simbols tagad tiek mainīts. Turcija ir uh, veikusi virkni pasākumu un gribētu norādīt, ka šeit mēs nerunājam tikai par Grieķijas vai Kipras un Turcijas jautājumu. Šis ir visas Eiropas jautājums. Un tādēļ Mišela kunga um, uh, un Vonderlainas kundzes uh, klātbūtnē gribētu teikt, ka mums ir jāsūta signāls, ka esam kopā ar mūsu Grieķijas, Kipras um, pilsoņiem. Un, manuprāt, dialogs ir jāpatur atklāts. Um, bet um, var iespējams būtu jārīkojas. Ir jārīkojas šobrīd un jāpatur prātā, ko dara, ko dara Turcija. Gribēju tikai pievērst jūsu uzmanību tam. Paldies! Grācie, prezidente! Paldies, Vēbera kungs! Kolēģi, kas ir apsēdušies savās uh, vietās, aicinu uzlikt maskas, kā tas ir uh, mūsu instrukcijās noteikts. Darba kārtībā ir paredzēts tātad diskusijas par uh, Eiropa padomes secinājumiem. Došu uzreiz vārdu Mišela kungam. Viņam iespēja izteikties, lūdzu. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi deputāti, četras dienas un četras naktis tik garas bija diskusijas? Mēs vienojāmies par jauno pakotni un Eiropas budžetu. Un šobrīd esmu pilnībā pārliecināts, ka tas ir būtiski svarīgs brīdis Eiropas vēsturē. Mēs rīkojāmies ātri, rēģējām steidzamības kārtā un mazāk nekā divu mēnešu laikā esam izveidojuši vienošanos par vairāk nekā 1,8 triljoniem eiro un uh, tas ir būtisks signāls. Paturot prātā Eiropas ekonomikas apjomu, Eiropas uh, reakcija ir lielāka nekā ASV vai Ķīnas. Reakcijas apjoms. Patiesībā šī vienošanās ir um, tāda pirmā daudzos kontekstos. Šī ir pirmā reize Eiropas vēsturē, kad uh, kopīgi esam apņēmušies finansēt tēriņu. Šī ir arī pirmā reize pirmā reize, kad mūsu budžeta, budžeta finansējums ir piesaistīts mūsu klimata ambīciju mērķiem, un šī ir arī pirmā reize, kad mūsu budžets tiešā veidā tiks sasaistīts ar tiesiskumu. Un esmu pārliecināts, ka Eiropa uh, rīkosies un būs spēks. Darbie kolēģi, šodien esmu šeit ar šo vienošanās rokā, ko atbalstīja vienbalsīgi visi 27 valstu valdību vadītāji. Uh, Visiem nācās no kaut kā atteikties, lai kaut ko iegūtu. Spēcīga vienošanās, ambicioza vienošanās visai Eiropai, un Eiropiešiem tas būs godīgs, līdzsvarots un uh, revolucionārs priekšlikums. Kādēļ tā? Jo tas stiprinās mūsu trīs kopējos mērķus - konverģenci, noturību un transformācijas, ja pārmaiņas. Atvesļošanas fonds pirmkārt šeit uh, nākamās paudzes Eiropas Savienība ir pasākums, kura mērķis ir uh, cīnīties ar Covid-19 negatīvo ietekmi. Un gribētu uzsvērt, ka kopējais apjoms ir 750 miljārdi eiro 390 aizdevumos, grantos un 360 aizdevumos un šis finansējums tiks virzīts uz vissmagāk cietušajiem sektoriem, reģioniem. 30% DFS un atvesļošanās fonda būs veltīti klimata mērķiem, un pārliecināsimies, ka atvesļošanās fonda nauda tiek labi izmantota, nodrošinot pastāvīgu pārvaldību. Par budžetu runājot 174 miljoni eiro tiek piedāvāti saistību apropriācijās, lai mēs varētu patiešām uh, panākt mūsu mērķus, samazināt atšķirības starp Eiropas pilsoņiem, veicinot konverģenci un Ja mēs runājam par DFS, jums arī noteikti bija iespējas par to padomāt. Ir pozīcijas, kurās eh, finansējums ir samazināts. Uh, Mums par to, protams, ir jārunā un jāsaprot, kas ir jāpanāk un ka mums ir arī neatliekami mērķi. Un kad mēs, piemēram, salīdzinām šos skaitļus, mēs saprotam, ka DFS parasti tiek piešķirti gada laikā vēl papildus līdzekļi, tie tiek mobilizēti dažādās jomās ja mēs runājam par apvārsni 2020 un arī citām programmām, ir piedāvātas tādas īpašas rezerves, jo mēs paturam prātā arī eh, šo eh, zaļo kursu un arī citas vienošanās. Mums ir jāatbalsta arī pirmām kārtām tās valstis un tie sektori, kas Covid un Brexit rezultātā ir cietuši vissmagāk. Protams, daudz uzmanības ir jāpievērš arī eh, citiem spiedīgiem jautājumiem. Uh, Bija valstis, kas piedāvāja samazināt līdzekļus, bija valstis, kas gribēja tos paaugstināt, četras valstis bija īpaši nepiekāpīgas. Un jādomā arī par tām politikām, ko vēlamies um, īstenot ar atbilstošo finansējumu. Un, ja runājam par pašresursiem, Ir bijušas gan tādas oficiālākas, gan neformālākas debates, bet ir jābūt tādai ļoti centrālai pieejai. Mums ir jāsaprot, ka Eiropa atrodas arī zināmās krustcelēs runājot par tās nākotni. Varbūt, ka mēs esam varbūt panākuši vēl vairāk nekā būtu varējuši iedomāties runājot par šīm budžeta sarunām. Jāsaprot, ka mums ir arī tāds ļoti apjomīgs darbu kalendārs uh, uz uh, turpmāko laiku mēs arī pieprasījām atmaksas par iepriekšējo DFS, un šī schēma ir ļoti vērienīga, lai mēs varētu īstenot visu iecerēto. Es ceru, ka gan parlaments, gan valstu un valdību vadītāji Um, ļoti aktīvi iesaistīsies uh, visu mērķu sasniegšanā, runājot par digitalizāciju, dekarbonizāciju, izglītību, izpēti, attīstību. ETS ir jābūt demokrātiskām debatēm, uh, ir jābūt patiešām politiskiem lēmumiem, un arī nacionālajie parlamenti ir jāiesaista šajā darbā. Jārunā par centrāliem jautājumiem, par to, ko mēs vēlamies uh, patiešām atstāt kā nospiedumu savā politikā. Mēs paredzam arī vēl papildus uh, līdzekļus atsevišķām jomām, kur uh, visakūtāk tie ir nepieciešami, un uh, atgūšanās un noturīguma fonds arī šeit veido tādu kodolu, un 11 Eh, secinājumu punktā ir pieminēts, ka padomēji eh, parlamentam un komisijai ir jāsadarbojas un, protams, ļoti rūpīgi arī eh, jākontrolē visi tēriņi. Drīz jau būs pagājuši pieci gadi. Uh, Tātad es esmu tagad ievēlēts pirmo reizi par Eiropas padomus priekšsādātāju. Es esmu šajā amatā pirmo reizi, un uh, šādas uh, tik garas sarunas uh, ir notikušas pirmo reizi ļoti ilgā laika posmā, un situācija ir ļoti īpaša. Protams, ir nepieciešami īpaši instrumenti, lai to risinātu. Katram ir jāspēlē sava loma gan komisijai, gan parlamentam un arī padomēji uzņemoties, eh, protams, katram eh, savu atbildības daļu. Un mums regulāri par to ir jārunā, katram ir jāatgādina veicamie pienākumi, tas ir uh, izšķirīgi svarīgi. Un par to allaž ir jārunā demokrātiskajās debatēs. Dāmas un kungi, pirms dažām dienām ir. Uh, vairāk par 600 eh, eh, tūkstošiem eh, upuru prasījusi slimība Covid. Covid-19 ir kas tāds, ko līdz šim nesam mūsu laikmetā pieredzējuši. Tas ir tā ir tāda kataklizma, kas ir ierobežojusi mūsu personisko brīvību, pārvietošanās brīvību, un jāsaka, ka pasaule ir arī mainījusies uh, šīs katastrofas, uh, sanitārās katastrofas rezultātā. Mums ir jākļūst humānākiem. Tā vienošanās, uh, ko es jums šodien lieku priekšā, ir tāda vienošanās, kas pirmām kārtām skar finanses, bet tas ir arī kas vēl daudz vairāk. Šajās debatēs mums jādomā, pa kādu ceļu iesim, kādu virzienu piešķirt šai Eiropas uh, Savienībai, Eiropas projektam. Jāatceras arī uh, Eiropas Savienības vēsture. Jā, varbūt uh, nu, man kāds uh, pārmetīs uh, lieku sentimentu, bet mums ir jāizvēlas pareizais ceļš. Mums ir jāinvestē uh, pietiekam daudz līdzekļu un uz jāceras, eh, ka Eiropas vienotība atkal ir likta uz spēles, eh, šis atkal ir tāds smags pārbaudījums, un šī ir arī uh, lieliska iespēja pierādīt, ka Eiropa ir klātesoša, ka tā ir stabila un groda, un ka tā domā par pilsoņiem. Paldies! Grazie, prezidente Mišel. Paldies, priekšsēdētāja Mišela kungs. Tagad dodu vārdu komisijas priekšsēdētājai Ursulai Vonderlajens kundz lūdzu. Mil. 600 tūkstoši. 600 tūkstoši upuru, kas uh, ko ir nogalējis šis uh, slepkaunieciskais vīrus. 600 tūkstoši briesmīgu traģēdiju, kas ir notikušas 600 tūkstoši nepilnīgu ģimeņu. Tie ir 600 tūkstoši, kas allaž paliks mūsu atmiņās un mūsu sirdīs. Un mēs zinām, uh, ka, diemžēl, vīrus uh, savu gājienu vēl turpinās. Un aiz šiem briesmīgajiem skaitiem mēs redzam arī to, kā koronavīrus ir ietekmējis mūsu tautsaimniecības, mūsu pilsoņi, darba ņēmēji, uzņēmumi. Visi cieši un visi mēģina cīnīties par savu pastāvēšanu pandēmija mūs, mums iecirta milzīgu pliķi gada sākumā, un mēs visi ar satraukumu vērojām pieaugušo infekciju skaitu, mirušo skaitu, valstu konfliktus, mēs arī uzklausījām ļoti smagu kritiku, redzējām, ka atkal pastāv šī atšķirtība Eh, plaisa starp dienvidiem un ziemeļiem, austrumiem un rietumiem. Tika tik daudz runāts par korona obligācijām. Situācija bija ļoti bēdīga un mums nebija pārāk lielas izvēles, kā rīkoties un uh, daži risinājumi, kas tika piedāvāti, tika pieņemti starpvaldību ceļā, bez ko, uh, kopienas metodas izmantošanas, bez Eiropas parlamenta iesaistes. Es atceros, ka mēs arī nevarējām vienoties par Eiropas budžetu divu gadu laikā pēc komisijas priekšlikuma izstrādes. Un šī iemesla dēļ Eiropas komisija ir sagatavojusi tādu Eiropas līmeņa priekšlikumu, lai nevarētu uh, atkal uh, pieļaut pagātnē uh, pieredzētās kļūdas, lai būtu tāda uh, jaunas paudzes Eiropas Savienība. Dārgie kolēģi, mēs visi zinām, ka Eiropa uh, joprojām uh, nav ieraudzījusi gaismu tuneļa galā, bet jāsaka, ka pamazām krēsla pārvēršas saulēktā. Šonedēļ mēs piedzīvojām, ka dalību valstis var atteikties no sava egoisma, no veciem tabū. Mēs bijām vienoti šajā Eiropadomē. 27 dalību valsts atbalstīja komisiju. Mēs uh, piesaistījām līdzekļus kapitāla tirgos, lai cīnītos pret briesmīgāko ekonomisko krīzi visi kopīgiem spēkiem. Nākamās paudzes ES tagad ir piešķirts uh, tāds uh, unikāls atgūšanās instruments - 750 miljardi eiro, lai atbalstītu tos, kas ir cietuši vissmagāk. 750 miljardi eiro, lai veicinātu vienotā tirgus pilnveidi. Uh, 750 miljārdi eiro, ko investēt Eiropas zaļajā kursā, digitalizācijā, mūsu vienotā tirgus modernizācijā, tā uh, noturīgumā. Protams, 27 dalību valstis, kas par kaut ko vienojas tādā mērogā, runājot par tik lielu summu, tas ir liels izaicinājums. Protams, ir jābūt drosmīgiem, ir jābūt politiskai gribai. Uh, Un ir gan jābūt spējīgiem dot, gan ņemt. Mēs jau pašā sākumā sapratām, ka tas nebūs viegls darbiņš, bet eh, ja mēs varam kaut ko iegūt, ir vienmēr vērts par to pacīnīties. Mēs varam lepoties ar šo uh, izcilo sadarbību, un Šārla, paldies tev par izcilo uh, vadību šajā Eiropadomē. Un Nav vēl pagājis tik daudz laika, kad tika runāts, ka netiks nekas piešķirts, būs tikai aizdevumi, bet jaunās paudzes Eiropā uh, tagad tiks piešķirti grantos 390 miljārdi, kas tiks papildināti ar aizdevuma finansējumu. Jā, būs mazāk grantu nekā uh, mēs pieprasījām, arī parlaments vēlējās vairāk, bet atceroties to, uh, ar ko mēs sākām šīs diskusijas, esam panākuši ļoti, ļoti daudz, un tas mums ļaus uh, arī uh, atveseļot Eiropas ekonomiku, investēt reformās, kas saistīts ar Eiropas prioritātēm, protams, to visu pielāgojot arī valstīm domātajām rekomendācijām. Šīs ir Eiropas līmeņa investīcijas. Eiropas Savienībai ir patiešām Eh, jābūt eh, godai, noturīgai, un parlamentam ir jāspēlē izšķirīga svarīga loma. Jūs esat līdzlikumdevēji, līdz ar to jums būs arī allaž savs vārds sakāms par to, kādam ir jāizstāsta šim instrumentam. Komisija gādās par pilnīgu caurskatāmību, pieminot arī struktūrēta dialoga izveidi, debatējot par prioritātēm, izdevumiem, un mēs esam arī gatavi piedalīties diskusijās par nacionālajiem plāniem un īstenošanu. Tādējādi kopīgiem spēkiem mēs varam uh, garantēt, ka nākamās paudzes ES patiešām būs veiksmīgs projekts. Tā mēs varam parūpēties, ka jaunās paudzes ES beidzot panāks šo digitālo revolūciju. 30% no atvēlētiem līdzekļiem tiks piešķirti tādiem projektiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņu uh, seku novēršanu. Un ja mēs varēsim uh, būt pietiekami veiksmīgi, šī jaunā paudze, šīs jaunās paudzes finansējums piesaistīs investīcijas pilnīgi visur, radot 5G savienojumus, investējot infrastruktūrā, tālākā digitalizācijā, atjaunīgos energoavotos, ilgspējīgās transporta sistēmās, enerģētikas tīklos, un vēl šo sarakstu var turpināt bezgalīgi. Lūk, tā mēs cīnāmies pret klimatu pārmaiņām, vienlaikus modernizējot mūsu ekonomiku. Uh, un tas būs arī ļoti nozīmīgs stimuls veicot struktūrētās reformas, padarot Eiropas Savienību noturīgāku pret nākamajiem triecieniem. Būs arī godīgs pārējais fonds, lai atbalstītu cilvēkus, reģionus, sektorus, kam klājās šajā krīzē vissmagāk. Protams, es arī būtu vēlējusies vairāk līdzekļu šiem mērķiem, bet vienošanās, kas tika panākta šonedēļ, uh, Eh, bija par 125% augstāka un 17,5 miljardi būs šajā taisnīgās pielāgošanās fondā. Un tas noteikti būs ļoti mm, liels ieguvums arī uz vietas. Dāmas un kungi! Eh, un, ja runājam par tādu lielāko uzvarētāju eh, šajā samitā, samita iznākumā, eh, tā ir jaunā vienošanās par pašresursiem. Mēs saprotam, ka mums ir nepieciešami pašresursi, ir sastādīts apjomīgs darba grafiks, mēs to esam savienojuši ar atmaksājumiem, un tas ir milzīgs lēciens uz priekšu Eiropas Savienībai. Komisija ar parlamentu alaži ir pieprasījuši šī plāna izveidi. Tagad vairs nav atlicis laika kavēties Mēs piedāvāsim jaunu pašresursu pakotni un runāsim par šo digitālo nodevu, kā arī uh, izveidosim šo uh, oglekļa pielāgošanas mehānismu pie robežām. Ir jāpadomā arī, kādu cenu mēs pieprasīsim par oglekli. Uh, Tas ir jāievieš pilnīgi visos sektoros dalību valstīs un ir jānovērš uzņēmumu pārcelšanu uz valstīm, kur nav šādu nodevu un augstu vides aizsardzības standārtu. Dārgie kolēģi, vēl kāds jautājums, kas mums ir ļoti svarīgs un kas veido Eiropas Savienību - mūsu vērtības. Šīs vērtības kas attiecas arī uz tiesiskuma ievērošanu, kas veido mūsu Eiropas Savienības fundamentu. Šīs vērtības ir uh, nediskutējamas un tām nav klāt nekādas cenas. Tās ir nenovērtējamas padome skaidri un gaiši ir teikusi, ka tiesiskuma un finanšu interešu aizstāvība uh, ir eh, neatraujami saistītas. Es to varu eh, tikai uzslavēt, jo tas ir ļoti svarīgi. Un mēs runājam par ļoti milzīgu finansējumu, kas tiek piešķirts arī ņemot vērā šos jaunās paudzes finansējuma instrumentus. Tagad komisija ļoti rūpīgi sekos, kā līdzekļi tiks izmantoti. Mēs pārskatīsim 2018. gada priekšlikumu par tiesiskumu, sadarbosimies ar līdzlikumdevējiem. devējiem lai garantētu, ka 2018. gada priekšlikums uh, tiek patiešām virzīts uz priekšu un, ja nepieciešams, uzlabots, pielabots. Jāaizsargā mūsu budžets uh, un jāievēro tiesiskums. Uh, tie ir divi neatdalāmi principi. Mums ir jādara pilnīgi viss, kas ir mūsu iespējās, iespējās lai atbalstītu Eiropas līdzekļus, lai aizsargātu Eiropas budžetu un vienlaicīgi cīnoties pret iespējamiem, iespējamo krāpniecību. Un tiks izveidota īpaša datu bāze, kas palīdzēs mums labāk izsakot, kuri tad ir patiesā labuma guvēja, runājot par Eiropas Savienības finansējumu. Kopīgi ar parlamentu mēs pie uh, šī. Uh, mehānismu izveidi strādāsim turpmāko nedēļu un mēnešu laikā. Dargie kolēģi, mēs sākumā teicām, ka padomas vienošanās uh, ir tādas kā gaismas stariņš tuneļa galā, bet jāsaka, ka tur, kur ir gaisma, ir arī ēna. Mēs uh, runājam par ēnu, ko veido ļoti, ļoti tāds liels ES budžets nākamajiem gadiem. Uh, Mēs ar nožēlu secinām, ka ir programmas, kurās ir samazināti līdzekļi. Jārunā par um, apvārsni 2020 ļoti svarīgu programmu tieši um, veselības aprūpas jomā Invest EU. Šeit gan līdzekļi ir paaugstināti, bet ne tik lielā mērā, kā mēs būtu vēlējušies. Un mūsu finansējuma apjoms patiešām uh, liek mums uh, bažīties, kā mēs visu padarīsim ar šo budžetu. ES budžeta vērtība ir uh, ar milzīgu papildvērtību. Jā, mums izdevās izvairīties vēl no citiem uh, samazinājumiem, ko vēlējās dažas citas dalību valstis. Uh, bet šis eh, patiešām ir tāds ļoti rūkts eh, kumos, ko mums ir nācies norīt. Es zinu, ka Eiropas parlamentā daudz jūtas tāpat. Un mums vajadzētu atkal palūkoties pagātnē un pirms mēs vispār sākām diskusijas, mums pietrūka aptuveni 70 miljārdu eiro Brexit dēļ. Tā tad viena liela valsts, kas izstājās no ES un līdz ar to vairs neiemaksā tās kopīgajā budžetā. Mums izdevās gandrīz pilnībā aiz, aizlāpīt šo caurumu, bet tas gan nozīmē, ka katrai valstī tagad nāks maksāt vairāk. Ja mēs runājam par nākamās paudzes ES, E, tad e, mēs runājam par 1,8 triljoniem, gandrīz 13% no visu ES e, dalību valstu INK kopā ņemta. Un mēs varēsim labāk finansēt savu politiku. Kurš vēl var lepoties ar līdzīgiem vērienīgiem projektiem? Dāmas un kungi! Mums tagad ir iespēja kopīgiem spēkiem panākt kaut ko vēsturiski Eiropas labā. Krīze mums atvēra durvis, kas ļoti ilgi bija aizvērtas. Lai arī cik bēdīgi tas nebūtu, mums ir jārunā par jaunām iespējām Eiropai, mūsu kopienai. Pirms desmit gadiem, kad piedzīvojām finanšu krīzi, eiro krīzi, mēs izglābām gan mūsu kopīgo valūtu, gan ekonomikas savienību, bet tā cena, par ko nācās par to maksāt, bija ļoti augsta. Tautsaimniecības attīstījās dažādos tempos, jauniem cilvēkiem vajadzēja doties prom no savas valsts, lai meklētu darba iespējas, labāku nākotni. Un atkal uh, šī parāda mm, svaidīšana no vienas valsts uz otru uh, tikai pieauga apjomā. Tagad mēs um, daudzējādā ziņā rīkojamies citādi un uh, domāju arī labāk. 750 miljārdi eiro un uh, ļoti daudz piemaksu. Jāsaka, ka tas ir lielisks solidaritātes un reformu gatavības signāls. Nākamās paaudzes ES ir daudz vairāk nekā tikai nauda. Iepriekšējās krīzēs um, dalību valstis mēģināja izvairīties no um, institūciju iesaistes, varbūt arī uzticības trūkuma dēļ. Nebija uh, Eiropas parlamentam šeit nekādas uh, teikšanas. Tagad viss ir citādāk. Tagad mēs veidojam kopīgu risinājumu, jo arī komisija ir aktīvi to pieprasījusi un pārliecinājusi visus ar uh, tādu viedu priekšlikumu, pateicoties uh, Next Generation EU, visām dalību valstīm būs iespēja palīdzēt saviem pilsoņiem un uzņēmumiem tajā pašā laikā. Mm, neiecērtot pārāk lielu robu dalību valstu budžetos. Tādēļ, ka šis Next Generation EU balstās uz kopienas metodu, mēs kopīgiem spēkiem varēsim sadziedēt um, atvērtās brūces. Mēs Eiropas likteni un mūsu bērnu nākotni uh, uzliekam uz mūsu visu platajiem pleciem. Jā, tā ir nasta, kas mums ir jānes ar atbildību un lepnumu. Ilgu mūžu Eiropai! Paldies! Grazie! Liels paldies prezidentei Vanderlainas kundzei. Tagad uzklausīsim politiskās grupas. ETP priekšsādātājs Manfreds Vēbers, lūdzu. Prezident Sasolī, prezident. Priekšsādātājs Sasolī, Vanderlainas kundze. Solidaritāte atgriežas mājās. Tas ir padomas galvenais vēstījums. Aizvadītajās dienās mēs bijām liecinieki tam, kādi varēja attīstīties iespējami alternatīvie scenāriji, cik šausmīgi un baisi, un mēs Eiropas Tautas partijā labi apzināmies, ka tas bija skaidrs signāls, kas vēsta kopība, solidaritāte. Nekur citur pasaulē 27 valstis nav pulcējušās, lai dotu tik viennozīmīgu atbildi uh, vīrusu izraizītajai krīzei. Tāpēc paldies jums, Mišela kungs, jums, Vanderlēns kundze, arī Angelai Merkelē par negulētajām naktīm, par ieguldīto darbu. Rezultāts ir lielisks. Jums ir izdevies noturēt Eiropu kopā un ETP grupa atbalsta šo kopības un vienotības garu. Mani priecē panāktā vienošanās, par to varat nešaubīties, taču mani nepriecē tas konkrētais darījums. Mūs priecē iznākums, taču mēs dzīvojam parlamentārā demokrātijā. Un tas nozīmē, ka šī, šis darījums tagad ir nonācis mūsu rīcībā, Eiropas parlamenta priekšā. Un būtu ļoti žēl, ja uh, gala beigās tas iznākums būtu būtiski atšķirīgs no tā, kas ir nonācis mūsu rokās. Tas uzliek mums par pienākumu uh, nevilcināties, Pirmais, eh, pirmās daudzgadu finanšu eh, schēmas priekšlikums padomas rīcībā nonāca vēl 2018. gadā. Tā kā lūdzu nestāstiet mums, ka mēs esam tie, kas kavē procesus. Un šobrīd mēs Eh, uzsāksim eh, piekrišanas procedūru atbilstoši Lisabonas līgumam, un, protams, protams, ir daudz aspektu, kas eh, pamatot izpelnīsies mūsu kritiku. Šobrīd mēs, komisijas priekšsētājs kundze, neesam gatavi norīt tās rūgtās zāles, par kurām runājāt. Un mēs uzskatām, ka daudzos momentos šo panākto darījumu var kritizēt. Tam ir jābūt lielākā mērā uz nākotni vērstam. Un es kā ievēlēts tautas priekšstāvis labi atceros tos solījumus, kurus devu saviem vēlētājiem. Mēs, kā ir TP, savulaik iestājāmies par efektīvu krastu un robežu apsardzi. Tam pietiekami līdzekļi nav atvēlēti. ETP savulaik solīja, ka iestāsies par pietiekamu finansējumu noteiktu slimību ārstēšanai, piemēram, vēža eh, profilaksai un ārstēšanai. Tam līdzekļi nav atvēlēti. ETP iestājās par pienācīgu atbalstu jauninājumiem un savulaik runāja par 3%, bet šobrīd ši, izskatās, ka šo solījumu nespēsim turēt. Programmai apvārsnes līdzekļu apjoms tiek apcirpts Eh, mēs iestājāmies par spēcīgu eh, Eiropas lomu uz pasaules skatuvi, bet mūsu attiecībām ar Āfriku līdzekļu apjoms ir samazināts. Tālāk. Eiropa nav bankomāts eh, valstu budžetiem. Piedāvātais priekšlikums runā par Eiropas budžetu naudas Eiropas budžeta renacionalizāciju. 95% no 750 eh, miljardiem fondā Next Generation EU pat tiešo tiks pārskaitīti dalību valstu budžetos, un šobrīd neviens nezin un nespēja iedomāties, kam tieši šī nauda tiks iztērēta. Katrs uh, ES līderis uh, vakar aizvakar atgriezās mājās ar tādu biezu aploksni azotē. Uh, Mm, pilnu ar naudu, un nu, tad droši vien eh, to eh, izdāļās pa labi pa kreisi. Uh, Eh, Franču eh, ministrs jau paziņoja, ka būvēs eh, autoceļus, citi mm, ar to kompensēs nodokļu mazināšanu, citi izmaksās sponsoriem. Un tā, nu, paies daži mēneši, mēs šeit sēdēsim atkal un žēlosimies par to, ka pilsoņi nesaprot, kur paliek Eiropas nauda, kāda jēga ir no šī Eiropas līmeņa. Un tāda, lūk, ir tās drāmas eh, būtība, ar kādā mēs esam atapušies. Paraudzīsimies uz mūsu priekštečiem, uz Airbus projektu, piemēram. Dalībvalstīm un padomē nācā, būtu nācies vienoties par reālu pārnacionālu 5G tīklu un konkrētu plānu ūdeņraža ieviešanai uh, infrastruktūrā. Uh, Tagad to izmantos tikai daži pēc saviem ieskatiem. Un pilsoņi tagad ar cerībām raugās uz Eiropas parlamentu, ka mēs uh, noturēsim šo līniju, ka iestāsimies par īsteniem Eiropas līmeņa uh, projektiem, kas ir Eiropiešu interesēs kopumā. Un priekšsēdētāji Mišela, priekšsēdētāji Vanderlejena, lūdzu nāciet klajā ar konkrētu priekšlikumu, kurā uzskaitītu sešus, septiņus tiešām Eiropas līmeņa industriālos tādus jauninājumu projektus. Mm, kuri tiktu tad īstenoti tuvāko mēnešu un gadu laikā. Nu, un, protams, mums atkal jārunā par tiesiskumu. Šī ir pirmā reize, kad uh, Eiropas Savienības budžeta līdzekļu piešķiršana ir pakārtota tiesiskuma situācijai, bet, ja paklausāmies, ko saka uh, Uh, Makrons, uh, tad sanāk viena lieta, citi teica, ka šādas saistības nav. Tāpēc ieviesīsim šeit skaidrību. Mums tā ir vajadzīga, lai mums būtu absolūta pārliecība, ka neviens nesaņems nevienu santīmu no Eiropas līdzekļiem, ja nerespektēs un nenodrošinās tiesiskumu savā valstī. Un, protams, vēlreiz paužu gandarījumu par panākto rezultātu. Tagad ir pienācis laiks smagi strādāt mums, uh, Izmantosim to laiku, kas ir mūsu rīcībā, tās iespējas, eh, kādas tagad ir mūsu rīcībā. Mēs esam gatavi to darīt. Paldies! Paldies, Vēbera kungs! Tagad uh, ir atšķirīgs ieperes lūdzu. Jā, priekšsēdētāji, priekšsēdētāji Mīšēla, priekšsēdētāji Vonderlejena. Vispirmām kārtām vēlos vispirmām kārtām sacīt to, ko pauda kāda medmāsa bērēs eh, pagājušajā nedēļā Spānijā. Un viņa teica, mēs esam atdevuši visu. Mēs strādājām uz cilvēka spēju robežas, un tagad beidzot sapratam, esam sapratuši, kāpēc esam izvēlējušies šo profesiju, lai glābtu cilvēku dzīvības. Daudzi medicīnas darbinieki ir atdevuši savas dzīvības, samaksājuši augstāko cenu, glābjot citus. Un ir piedzīvotas neskaitāmas bēres, neskaitāmas atvadīšanās aizvadītajās nedēļās un mēnešos. Bērni ir palikuši bez vecākiem, laulātie ir palikuši bez laulātajiem draugiem, ir lejušas asars. Šī ir baisākā krīze vismaz mūsu paudzes vēsturē, un Eiropas Savienībai ir jāstājas pretī šim izaicinājumam. Tas ir mūsu pienākums eh, savu līdzcilvēku un nākamo paudžu eh, priekšā. Uh, Eh, jūsu eh, vadībā, Mišela kungs, Mandarlejenas kundze, Eiropas valstīm tas ir izdevies. Jūs ar to jau esat iekļuvuši vēstures uh, eh, anālēs, vienojoties par uh, vienotu Eiropas līmeņa parāda menedžmentu. Un tas ir vēsturiski raugoties uh, priekšlikums, kas ir nācis no parlamenta, un tagad patiešām esam entuziasma pilni Mūs eh, patiešām ir spārnojusi eh, šī vienotība un vienprātība, par kuru tikai atsevišķas valstis, atsevišķi politiķi ir, ir, ir eh, atļāvušies izteikties, bet tagad tā ir realitāte, ka mūsu nākotne ir kopībā un vienotībā. Uh, un ka būtiski jaunu lapus esam pāršķīruši Eiropas mm, naudas un finanšu saimniecībā. Mēs esam pierādījuši, ka spējam mācīties paši no savām kļūdām un neizdarības no 2008. gada krīzes, kad uh, glābām bankas un atstājām novārtā cilvēkus. Šo, šo, šajās dienās esam rīkojušies citādi. Mēs iestājāmies par mūsu cilvēkiem, par mūsu pilsoņiem. Tagad šīs uh, iestrādnes ir uh, jāīsteno praksē mūsu pilsoņu uh, interesēs, mūsu pārticības un labklājības, uh, nākotnes labklājības vārdā iestājoties par trūcīgākajiem, iestājoties par smagāk skartajiem. Uh, mēs iestājamies par turpmāku ceļu uh, šajā virzienā, kas nežņauktu valstu budžetus, kas nemazinātu nodokļu maksātāju pirktspēju. Izmantosim šo krīzi un iestāsimies par taisnīgu, godīgu un samērīgu nodokļu politiku, kas būtu patiesi harmonizēta, jo da ir daudzas multinacionālas korporācijas, kas uh, nemaksā nodokļus. Uh, un uh, šīs izmaksas principā sedz uh, nodokļu maksātāji no savas kabatas. Un gaidāmajās sarunās par budžetu parlaments noteikti iestāsies par taisnīgumu uh, un vienlīdzību. Mēs labi apzināmies, ka tiešām esam uh, vēsturisku apmēru un mērogu krustcelēs, laika nav daudz Mums ir jāspēj būt kā uzmanīgiem, tā izlēmīgiem, eh, nosargājot eh, mm, uz nākotni vērstas eh, jauninājumu programmas, kas ir strateģiski nozīmes, nozīmīgas mūsu nākotnē. Tāpēc paļaujamies, ka sarunas par konkrētiem budžeta elementiem un pozīcijām sāksies jau tuvākajā laikā. Uh, un tādas programmas kā apvārsnes, Life, Erasmus, um, kā arī attīstības palīdzība uh, netiks uh, aizmirsta vai apdalīta. Mēs nedrīkstam bruģēt ceļu uz gaišāku nākotni, uz to rēķina, kuri, kuriem netiek dot iespēja izteikties, kas uh, uh, ir bez tiesībām, kas ir trūkumā, uh, kas cieš no, no beztiesiskuma, uh, kas tiek smacēti. Mums par to ir jāiestājas. Un dem sociāldemokrāti būs modri uh, šādā sardzē uh, stāvot. Uh, Eh, nepārprotami vēršoties pret eh, tiem, kas atļaujas ignorēt vai eh, nelikties nezinis par tiesiskuma principiem. Dāmas un kungi, biedri, kad pilsoniskā sabiedrība zaudē uzticību politikai, tas ir skaidrs, un politiķiem tas ir skaidrs signāls, ka ir kaut kas jāmaina. Uh, nedrīkst, eh, ir absolūti skaidrs, ka nedrīkst turpināties eh, viss tā kā līdz šim. Mums ir jāiestājas par mūsu kopīgajām interesēm, mūsu pilsoņu interesēm, un viņdien kāds jaunietis satstīklos eh, mums teica, ka pilsoņi vēlas saredzēt to, ka ir patiesi iespējama citādāka Eiropa. Nepalaidīsim un neizniekosim šo iespēju. Paldies. Tagad uh, Renew Europe grupas vārdā priekšsēdētājs Dačan Čolors. Lūdzu. Président, Monsieur le Président, tout d'abord, je tiens à féliciter le Président du Conseil européen, Charles Michel, pour sa. Vēlos sveikt Čārlu uh, Mišelu par jūsu apņēmību un neatlaidību panākot šo kompromisu. Šārl, tavā vadībā ir izdevies atjaunot šo uzticēšanās gaisotni starp trīs institūcijām. Uh, un tikai dažu nedēļu laikā Eiropa ir spējusi no tādas eh, tumšas neziņas eh, izcel, iz, izkāpt gaismā, apliecinot, ka joprojām ir solidāra, vienota un spēja iziet no baisākās krīzes, kāda šo paudzi ir piemeklējusi eh, pagāja aprīlis, pagāja mais, mēs meklējām, domājām, un nu, šis rezultāts ir sasniegts. Uh, Eh, tas ir tiešām vēsturisks brīdis, šī vienošanās Taču nedrīkstam tagad atdusē, atdusēties uz lauriem. Mums ir jāspēj rūpīgi, bezkaislīgi izvērtēt to, kas te tiek piedāvāts. Padome iestājas par tādu budžetu, kas pirmām kārtām finansē dalībvalstu budžetus uz kopienas līmeņa projektu un investīvu rēķina. Tā tas nedrīkstētu būt. Mums ir jābūt tādai investīciju stratēģijai, kas ir patiesi eiropeiska, tāda Eiropas līmeņa eh, programma, ko mēs kopīgi finansējam, jo citādāk eh, Eiropas projektiem eh, nav īstas jēgas un satura, un tie ir kā tukša, vā, tukša skaņa, izrunāts vārds. Un valstīm tad nāktos savos budžetos integrēt šīs programmas, un mēs kā, kā likumdevējs tad lemtu par pietiekama līdzfinansējuma nodrošināšanu šīm programmām nu, ir panākta vienošanās. Ir jābūt skaidram daudzgadu finanšu satvaram, tā lai izvairītos no mainīgiem kādiem politiskiem vējiem turpmākajos gados. Pētniecība, jauninājumi, veselība, satiksme. Tās ir tās lietas, kuras šī laikā pēc krīzes mēs tagad ar vieglu roku nedrīkstam atmest un upurēt. Pašresursu jautājums Nu, būtu muļķīgi un absolūti naivi eh, aizņemties šādu milzīgu summu, skaidri nevienojoties par to kārtību, kādā mm, šie līdzekļi var tikt apgūti. Eh, un gala beigās atmaksāti. Ir jābūt skaidriem nosacījumiem, ir jābūt absolūti skaidram kalendāram, un tam ir jābūt visam gatavam pirms sākas līdzekļu izmaksa. Mēs dosim piekrišanu gala Mm, vienošanās, ja Tāpat arī eh, gūsim pārliecību, ka uh, ir garantijas uh, eh, dalībvalstīs uh, mm, tam, ka tiek ievēroti uh, tiesiskuma principi. Nevis tikai un vienkārši solījumi, ka dodiet tik šurp naudu, mēs zināsim, kur to likt, bet arī apliecinājums tam, ka Uh, tiks ievēroti tiesiskuma uh, principi. Citādāk mēs šeit bārstāmies ar apvainojumiem vai, vai kaut kādiem pieņēmumiem. Uh, tiek pieminēta Polija, tiek pieminēta Ungārija, bet praksē ir jābūt tādam mehānismam, kas paredz to, ka līdzekļi tiek piešķirt un atvēlēt tiem, kas respektē Eiropas pamatvērtības. Priekšsēdētāju kungi, priekšsēdētājs kundze, mūsu izaicinājumi nav mūsu atsevišķo nacionālo izaicinājumu kopsuma, un mūsu kopdarba rezultāts ir kas vairāk kā tikai atsevišķā kopdarba summa. Mūsu vieno unikāli Uh, unikālas iespējas un, un unikāli izaicinājumi. Tāda ir Eiropas Savienības kā projekta burvība. Paldies, Čološa kungs. Tagad vārds Nikola B. ID grupas vārdā. Tik tiešām vēsturiska uh, diena, ko arī uh, pasludināja Francijas prezidents uh, Emmanuels Makrons. Uh, esam pierādījuši uh, visai pasaulē, ka neviens izaicinājums mums nav pār dižu un nav pār nepārvaramu. Um, bet Mm, tas prasīja tiešām pārcilvēciskas pūles, un Eh, tagad mēs, eh, kā, kā, kā parlaments, tomēr nedrīkstam pieļaut to, ka esam tikai kā tāda maliņā stāvoša dekorācija. Mums ir tiesības, mums ir pienākumi, mums ir prerogatīvas, un nedrīkstat mūs tagad iedzīt stūrī, prasot no mums ātru tādu formālu piekrišanu, eh, ierobežotā laikā tikai tāpēc, ka jūs esat iztērējuši pārāk ilgu laiku. Šī krīze ir pietiekami nopietna, lai liktu uh, Eiropas Savienību uz patiesi jauniem, atjaunotiem pamat, pamatiem, kas ir balstīti demokrātijā, jauninājumos, patiesās pilsoņu interesēs. Mēs nedrīkstam turpināt procesus tā, kā ir iesākts līdz šim, kaut kā mēģinot institucionālos partnerus apmānīt vai apmanevrēt. Eiropas Savienības valstis pierādīja, ka tās ir spējīgas eh, rīkoties individuāli, rīkoties eh, saskaņotā eh, veidā un ir saprotams arī, arī atsevišķu valstu vadītāju triumfālie izteikumi tagad pēc šīm diennaktīm, kas tika pavadītas diskusijā Eh, bet Makrona kungs, eh, Merkeles kundze eh, darbiņš nav padarīts. Vēl nav īstais brīdis līksmot un, un dzert šampa, šampanieti. Ar to vien nebūs līdzēts mūsu mm, piedāvā, piedāvātā vienošanās joprojām ir daudzējādā ziņā dogmatiska, daudzējādā ziņā uh, Eh, vecmodīga, atsevišķi paņēmieni ir jauni, eh, eh, bet nav skaidrības, kā šie piedāvātie risinājumi atsevišķos gadījumos dos Eiropas līmeņa kādu labumu vai ieguvumu. Un mums tiek piedāvāts norīt, eh, norīt šo, eh, šīs rūktās zāles, eh, mūsu acu priekšā tiek zibināti šie milzīgie skaitļi, milzīgie cipari, bet šīm, šīm zālēm klāt ir, ir, ir, ir ļoti mm, daudz, kas nepieņemams. Mums tiek aizmēlētas acis ar, ar, ar kaut ko skaistu, oglekļa nodoklis, plastmasas nodoklis, kaut kas tam līdzīgs, kaut kas tam līdzīgs, mm, bet uh, gala beigās nav, netiek mainīta tā fundamentālā sistēma, ka dažas valstis finansē šo projektu, eh, pārējie saņem un, un, un, un šīs maksājošās valstis eh, turpina īstenot savu iesākto politiku. Protams, ka Makrons piedalījās savās sarunās nacionālo interešu eh, vadīts un apsvērumu vadīts, un mēs nedrīkstam zaudēt modrību Uh, iestājoties par patiesām Eiropiešu interesēm. Paldies, zaļo grupas vārdā Lamberta kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādētāji. Liberāla. Jā, paldies. Sebastians Kurts, austriešu kristīgais demokrāts, uh, Rutes kungs, Nīderlandes priekšlikums, skandināvu sociālisti. Uh, um, labprāt uh, baudīja to, ka, ka, ka viņus sauc par taupīgajiem un prātīgajiem, bet īstenībā viņi nav nekas vairāk kā skopuļi, uh, kas uzskata Eiropu par neko vairāk kā bankomātu, no kura var izņemt naudu, to var pietaupīt. Uh, un tā viņi sevi pozicionēja. Taču lietas būtība ir citādāka. Tā vietā, lai paskaidrotu pilsoņiem, eh, cik pa, patiesu labumu viņi šīs valsts ir, ir, ir guvušas no um, Eiropas integrācijas, eh, no tirgus integrācijas. Viņi izvēlējās klusēt, norādīt tikai uz, uz, uz, uz, uz taupības principa svarīgumu. Bet tad ir citi. Viktors Orbāns, Ungāru kristīgais mm, eh, demokrāts, poļu prezidents mm, Moravecka kungs. Eh, šos kungus eh, mēs bieži devējam par neliberāļiem, bet tie patiesībā ir superdemokrāti. Tie uzskata Eiropas Savienību tikai un vienīgi kā tādu naudas sūkni un saviem pilsoņiem viņi stāsta to viena, ka lūk, viņi ir izcīnījuši tik un tik Eiropas miljārdu uh, pilsoņu interesēs, uh, ka lūk, Eiropas Savienība uh, mm, piešķir šīm valstīm tādas un tādas summas, un tā vietā Eh, tā vietā sagaida no pilsoņiem padavīgu pakļaušanos viņu centieniem ierobežot pilsoniskās brīvības un tiesiskumu. Un tad ir tādi Eiropas valstu līderi, eh, kas patiesā solidaritātē un, un, un, un, un, un eh, sadarbībā ir smagi strādājuši. Simti tūkstoši ir Uh, jau uh, devušies priekšlaicīgā nāvē, uh, eh, vīrusa nopļauti, un pasaulē muskuļus audzē tādi līderi kā Trumps, Erdogans, Sjiņpins, Ķīnā. Un ko tad Eiropai darīt šajā kontekstā? Mēs esam bijuši uh, liecinieki tam, kā budžets, uh, sākotnējais budžeta priekšlikums ir ticis sadalīts pa gabaliem vien, uh, ir cietušas uh, pa īsteni uh, kopīgās Eiropas programmas. Uh, um, absolūti ignorējot to, ka nepieciešamība pēc investīcijām ir pieaugusi uh, kā nekad, ka šī iespēja, ka šī nepieciešamība ir, ir vēsturiski augstākajā uh, situācijā. Šobrīd, kad pasaule jau bažās par potenciālo uh, koronavīrusa otro vilni, mēs samazinām atbalstu Eh, sabiedrības veselībai eh, patiesi novatoriskiem eh, nākotnē vērstiem projektiem. Nu, e, tomēr jāatzīmē arī pozitīvie elementi. Par 30% e, ir pieaudzis finansējums tādiem mērķiem un projektiem, kuru e, pamat uzdevums ir cīņa ar klimata pārmaiņām, bet nebūsim naivi. Tas nav, šī sadaļa nav pietiekami izstrādāta, iespējams, ka tie ir tikai skaisti vārdi un nav īstas pārliecības, ka tas viss praksē tiks īstenots lai nu kā pateicoties Angēlas Merkeles un Šarla Mišela un citu e, patiesi pārcilvēciskajiem pūliņiem ir panākta vienošanās. Tagad ir uh, milzīgs naudas uh, pots, kuram, ko varam likt lietā. Uh, bet jautājums ir par to, kā, cik godprātīgi un pamatot tas tiks īstenots. Uh, Uh, un cik, uh, kā, pēc kāda kalendāra tas tiks uh, viss atmaksāts, kā mēs vērsīsimies pret um, pārnacionālām korporācijām, kas nemaksā nodokļus kas izvairās no nodokļu nomaksas, mums ir jābūt konsekventiem, nepiekāpīgiem un neatlaidīgiem savos centienos, tā lai nezaudētu savu, savu nozīmību. Tā kā tik tiešām ir eh, pamats iebildumiem, ir pamats eh, kritikai, taču ir panākts galvenais. Eh, Eiropa ir, ir, ir, ir saglabājusi savu seju, savu godu, savu prestižu, pierādījusi, uz ko tā ir spējīga, un es pārstāvot savu politisko ehm, grupu, es un kolēģi, mēs esam gatavi aktīvām sarunām par mm, budžetu Eh, stingri vadoties pēc kopējās eh, pilsoņu intereses principiem. Tik tiešām šīs uh, Eiropas līderu grupas, šie skopuļi, šie pseidodemokrāti un šie, šie um, īstenie darbarūķi, um, mm, mēs nedrīkstam uh, tagad atslābt eh, un ļaut eh, atsevišķām eh, grupām turpināt indēt savu pilsoņu apziņu un mānīt tos, atstājot viņus vārīties savā, savā šajā toksiskajā sulā. Nē, mums ir jāuzrunā arī šo valstu pilsoņi, arī britu pilsoņi, kas tagad grasās no mums attālināties, tā lai mēs spētu tomēr kopsolī citā institucionālā kontekstā virzīties uz priekšu. Paldies, Lamberta, Lamberta kungs. Pirms turpinām uh, diskusijas, uh, man, mums ir jā, jāpāriet pie balsošanas. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropu padomes ārkārtas sanāksmi. Un tā tad balsošana notiek no, 20, no 10.30 līdz 11.45 balsošanas metode tieši tāpat kā parasti pasludinu balsošanas kārtu par atvērtu. Laiks līdz 11.45 un 13.30 būs rezultāti. Lielas paldies! Tagad vārds Zīles kungam ECR grupas vārdā lūdzu. Mikrofonu. Uh, uh, Priekšsēdētāja kungs, Cienījamie priekšsēdētāji, um, priekš jūs redzēt, pirms Eiropa padomas ECR bija ļoti skaidra ziņa - ir laiks rīkoties. Lai arī bija nepieciešamas vairākas dienas, man prieks, ka Eiropa padomu to paveic, tie nebija viegli lēmumi, bija nepieciešama garas sarunas. Kopumā rezultāts ir delikāts, nepieciešama elastība, bet uh, Kopējais rezultāts parāda, ka ir uh, cieņa starp valstīm un mums jāmeklē uh, kopīgi risinājumi, kas mums ļaut iet uz priekšu. Ir arī citi parlamentā, kas nepiekrīt pilsoņi visā Eiropā primāri raugās Nacionālo valdību virzienā, lai tās rēģētu pandēmiju. Un um, esam kopā solidāri, bet ECR uzskata, ka Nacionālā valdību uh, tiesības ir jābūt rīkoties un spēt sniegt atbalstu ātri. Dalībās lem par lēmumi, lem par pasākumiem, kas būtu jāīsteno, lai nodrošinātu pilsoņu drošību pandēmijas laikā. Arī valdībām ir jāzina, kā solidaritāti nodrošināt. Protams, ka ir jākontrolē šie pasākumi, un tajā pašā laikā mums jāatceras, ka mums ir jā, jāatgriež mūsu pilsoņiem cerības, darba vietas, ieņēmumi, lai tie spētu izdzīvot un nonāktu labā nākotnē. Uh, Šīs samita maratons noved pie secinājuma, eh, pie, pie kopsavilkuma, pie rezultāta, bet tās nav ceļa beigas. Ir vairāk jautājumu, kas jārisina. Par fondiem. Rada bažas tas, ka tie uzreiz nebūs pieejami valstīm un kopienām, kuras koronavīrus visvairāk ir skāris. ECR nevar pieņemt to, ka finansējums būtu, nebūtu pieejams līdz pat 12 mēnešus vai vairāk pēc um, šī smagā pandēmijas laika daudzās dalībvalstīs. Tas ir risks. Uh, risks, ka tā vietā, lai reaģētu uz krīzi, mēs vienkārši uh, palēninām uh, šo procesu, kas apgrūtinātu pilsoņu dzīves. Esam gatavi strādāt pie teksta, uzlabot to, konstruktīvi iesaistoties un pēc iespējas ātrāk pabeidzot darbu pievienošanās. Ir, protams, jautājumi, kas jārisina, un ir arī vairākas DFS jomas, kur varam uh, labāku sniegumu nodrošināt. Mums ir žēl, ka ir samazinājumi lauksaimniecībā, reģionālā attīstībā, nauda ir uh, novirzīta no prom no ekonomiskās attīstības un svarīgiem mērķiem mērķi. Un citas svarīgas programmas, digitāla darba kārtība, konkurētspējīgs vienotais tirgus, jāliek uzsver uz nodarbinātību, ģeopolitisko darba kārtību, lai nebūtu tā, ka Eiropa nespēja tikt galā ar izaicinājumiem, kas ir saistīti ar mūsu globāliem konkurentiem. Un nobeigumā tādēļ mums jā, jāturpina sarunas par DFS, kur parlamentu loma ir ļoti skaidra. Nebūs viegli, mūsu viedokļi dalās, gan dalību valstīs, gan politisko, politisko viedokļu dēļ, bet nekavēsim šo procedūru, pabeigsim to pēc iespējas ātrāk uh, un um, nonāksim pie vienošanās. Lielas paldies! Paldies! Un, nu, goja grupas vārdā Mārtiņš Irdevankungs, lūdzu. Ja, Paldies, priekšsēdētāji Fonderlajens kundze, Mišela kungs. Varbūt jūs nebūsiet pārsteigti, ka es neesmu pārāk lielā sajūsmā pēc jūsu slavinošajām runām. Un dalība valstis pēc garām sarunām atkal vienojās par šo atjaunotnes fondu. Komisija grib um, kopīgi uzņemties šo parādu atmaksāšanu. Jāsaka, ka pārāk ilgi nācās gaidīt uz šādu solidaritātes žestu un Eiropas Savienībai Eiropai neapšaubāmi vajag reaģēt uz korona krīzi, ir jārūpējas par sociālo, ekonomisko labklājību, domājot par sociālo, ekoloģisku un sociālo digitālu kontinenta transformāciju. Ja mēs mēģinām mērīt padomas panākumus pēc šādas mērauklas, tad jāsaka, ka tas ir bijis uh, pilnīgs fiasko. Uh, Mums ir jādomā pirmām kārtām par uh, visvairāk cietušajiem. Mēs te redzam, ka ir mēģināts piešķirt uh, līdzekļus 10% apmērā no IKP visā Eiropas Savienībā kopumā, bet jūs gribat tikai uh, taupīt un taupīt uh, tādā veidā nelabvēlīgi ietekmējot arī pieprasījumu un investīciju piesaistīšanu. Uh, Jāsaka, ka tas varēja kļūt par jaunu Eiropas projektu, bet eh, dalību valstu egoisms, diemžēl, dominēja šajā padomē. Padome arī nevarēja vienoties par tādu vienotu uh, tiesiskuma e mehānismu. Uh, Uh, līdztiesība, vārda brīvība, preses brīvība, uh, dalība arotbiedrībās. Nu, nav nekādas preces, ko mēs varam uh, vadāt no vienas valsts uz otru. Tie ir demokrātijas pamatprincipi. Parādu atmaksa ar pašresursiem principā ir laba doma Fanderlajenas kundze, bet jāsaka, ka bez domātā, bez kādreiz iecerētā um, Eh, kopīgā nodokļa nevarēs to visu atmaksāt, eh, tam būs vajadzīgi vairāki simti gadu. Mums jārunā par godīgākiem nodokļiem, ir nepieciešams digitālais nodoklis. Uh, ir jābūt arī finanšu darījuma nodoklim. Tas varētu katru gadu mums nest 27 miljardus eiro un jābūt arī īpašam nodoklim nodavai ļoti bagātiem uh, uzņēmumiem un uh, bagātiem privātīpašumiem. Lūk, par to vajadzēja runāt Fonderlajans kundze. Un Mišela kungs tā vietā, lai ļautu sev vazātais deguna uh, nodokļu paradīzē Nīderlandē, mums ir beidzot jāparūpējas par to, lai nodokļu paradīzes tiktu slēgtas, aizvērtas Eiropas Savienībā. Mums ir jādomā par mūsu interesēm, ir nepieciešams vairāk investīciju nākotnē un nav patiešām normāli eh, taupīt tieši tur, kur visvairāk būtu jāinvestē, piemēram, eh, veselības aprūpē, digitalizācijā un uh, taisnīgas pārejas fondā, un tajā pašā laikā jūs paaugstināt investīcijas militārajā jomā arī eh, dažādu ieroču iepirkšanai, un es domāju, ka pagājuši nedēļa Eiropa ļoti labu iespēju izniekoja. Es nezinu, vai jums tiks piešķirta vēl viena. Paldies! Grācie! Liels paldies! Paldies Šerdevena kungam. Tagad uh, Džeruso kungs uh, pie politiskajām grupām nepiedarošo deputātu vārdā lūdzu. Kolēģi, šodien visiem uh, Eiropas pilsoņiem ir vēsturiska diena. Esam pārmaiņu priekšā, gaidām tās jau gadu desmitiem ilgi. Eiropai ir jāiet uz priekšu. Esam, uh, es kā itālietis un eiropietis gribētu pateikties Giuseppe Conti par, uh, visl, par lielisko rezultātu, kas ir sasniegts padomē, un Činko Stelle piecu zvaigžņu kolēģiem. Nākamās paudzes Eiropas Savienībai ir uh, jāpieliek punkts. Um, Tātad taupības politikai, tā ir diskriminējusi cilvēkus starp dažādām uh, valstīm. Pāršķirsim lapu Tas ir jādara izlēmīgi. Mums ir jālabo pieļautās kļūdas. Mēs nedrīkstam uh, um, aizmirst to, ka tā tad nav, nav šobrīd tikai Covid uh, radītās sekas, bet kopumā ir jāiedru, jānodrošina solidaritāte starp tautām, vides mērķi. Mums ir jā, jāpilda šodien iz, izdarītie solījumi, nevaram griezties atpakaļ, paturēsim prātā uh, di, Eiropas dibinātāju mērķus, jo pretējā gadījumā Eiropai nav jēgas pastāvēt. Liels paldies! Muresanā kungs lūdzu divas minūtes ETP grupas vārdā. Thank you very much, Mr. Liels paldies priekšsēdētāji. Mikrofons grib, lai es jums trīsreiz pasakos ar prieku. Vonderlains kundze, Mišela kungs pozitīvi vērtējumā panākto vienošanos par atvesļošanās paketi. Parlamenta signāls ir skaidrs, pozitīvi vērtējam ambiciozo mērķi 750 miljārdu eiro atbalsts uh, cilvēkiem, ko, ko, ko ir skāris Covid, uh, um, arī uzņēmumiem un reģioniem. Šobrīd ir svarīgi atrast pareizo risinājumu, lai nauda tiktu izmantota modernizēšanai un tālāk attīst Eiropas Savienību. Jo vairāk tērēsim, jo labāk būs rezultāti - demokrātiska parlamenta kontrole, caurskatāmība, drošība. Tas viss ir svarīgi par budžetu nākamajiem septiņiem gadiem jāatrod labākais risinājums, jo tas būs Eiropas uh, budžets arī pēc koronas. Tas nekur nepazudīs, tam jābūt ambiciozam un jāpilda solījumi, ko esam izdarījuši Eiropas pilsoņiem. Padomē redzējām 27 valstu valdību vadītāji cīnījās uh, uh, raugoties no 27 nacionālām perspektīvām. Tagad parla Eiropas parlaments aizstāvēs Eiropas perspektīvu. Uzklausījām padomi, tagad ir laiks padomēji uzklausīt Eiropas parlamentu. Kādas ir mūsu prasības, ko gribam? Gribam papildus jauniešu iespējas ceļot un mācīties citās valstīs, lai viņi labāk pārzinātu Eiropas Savienību un Eiropas dzīvesveidu dažādās valstīs, kopienā, kopā. Tādēļ nepieciešams lielākas uh, budžets Erasmus programmai. Gribam uh, papildus slimnīcas būvēt, modernizēt esošās slimnīcas. Tādēļ nepieciešama ambicioza Eiropas Savienības veselības programma. Novatorisms, pētniecība, tādēļ apvārsnis Eiropa ir jā, jānosaka par prioritāti. Negribam nevienu aizmirst pārējā zaļo ekonomiku. Godīgs pārējais fonds ir jāizmanto. Tādas ir mūsu gaidas, tādas ir mūsu prasības lai mēs spētu atbalstīt Eiropas uh, Savienības budžetu turpmākajos septņos gados. Vanderlains kundze, jūs teicāt, ka uh, budžets ir tāda rū, rūkta tablete, kas jāno, jānorīd. Nē, negribam to norīt, gribam diskutēt, vest sarunas, ātri ķerties pie sarunām, ātri pabeigt sarunas un ātri nobalsot, jo Vanderlains kundze, jūs esat bijusi ministre, priekšsēdētāji Mišela kungs, jūs esat bijis ministri, jūs visi zināt, ka par budžetu beigās tiek lemts parlamentā un tādēļ saku, ķeramies pie pēdējā saruna raunda ātri, lai tādējādi sūt vis, sūtītu visai Eiropai signālu, ka mums ir budžets turpmākajiem septiņiem gadiem. Paldies! Paldies! Bonafē kundze, divas minūtes, paldies priekšsēdētāji. Visbeidzot, visbeidzot arī Eiropadome ir ko darījusi un spērusi soli. Šorīt varam runāt par Eiropas reakciju uz koronas radītajām sekām. Šobrīd pirmo reizi varam runāt par Eiropas kopējo parādu, kas ļautu mums visiem iet uz priekšu un rēģēt. Nākamās paudzes Eiropas Savienība maina Eiropas gaitu. Ir uzvarējis solidaritātes Eiropa, pazaudēja tie, kas teica, ka Eiropa vairs nav vajadzīga, ka vairs tai nav jēgas. Uh, Um, beigās um, viņi tad uh, būtu ieslēgti savās robežās un uh, nespētu runāt par kopējo mūsu uh, ceļu koronas cietušo dēļ mums tas ir jādara, bet arī visiem pārējiem, kas uh, cīnās, cīnās iegūt darba vietas, cīnās izdzīvot. Mēs visi esam mazais sargāti, bet esam mācījušies, ka no krīzes uh, mēs nevaram aizstāvēt uh, katrs savas intereses. Mums ir jāaizstājas par Eiropas kopējo projektu, un tieši tādēļ, Mišela kungs, šodien mums ir jāspēr šis pēdējais solis visiem kopā. Uh, Atveseļošanās fonds um, un DFS kopumā tie nav pietiekami. Mums ir jāuzlabo, tādēļ esam šeit. Ir ārkārtas resursi nepieciešami, lai dzīvonātu mūsu ekonomikas, tas nāks par labu visu interesēm. Tādēļ ir um, jāmodernizē ekonomikas, jāatveseļo tās, un arī parlamentam tur ir savs uh, Uh, sakāmais. Mums ir jānodrošina um, Eiropas Savienības programmas secīgums, jānodrošina solidaritāte jaunajām nākotnes prioritātēm, kuras mums visiem svarīgas. Zaļais kurs Ja vēlamies tātad strādāt nākamo pauģu vārdā, kā sauc arī šis plāns, tad nevaram pieņemt, ka uh, programmas ar uh, augstu pievienoto vērtību apvārsnis pētniecībai, zaļā ekonomika, investīju mūsu uzņēmumu konkurētspējai, Health Europe, veselības aizsardzībai, Erasmus, nevaram pieļaut, ka tiek tik ļoti mazināti resursi. Nevaram arī pieņemt, ka Eiropas resursi nonāk pie tiem, kas neievēro noteikumus. Nevaram visu visu naudu izmantot tiem, kas neievēro demokrātiju un tiesiskumu. Esam daudz ko paveikuši, bet ir vēl jāstrādā. Eiropas iedzīvotāji raugās Eiropas virzienā ar cerību un uzticību un nepievilsim viņus. Paldies! Paldies, Garikāno kungs, Luīs, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Esam to paveikuši. Daudzi šeit parlamentā un komisijā, Vanderlajenas kundze, Mišela kungs, esam visi smagi strādājuši, lai vienotos par ambiciozu atvesļošanas fondu, kas mums ļautu visiem strādāt kopā. Parlamentam aprīlī maijā bija divas rezolūcijas, kas parādīja, ka ir iespējams nonākt pie vienošanās, ja visi strādām kā Eiropieši. Eiropa ir savu paveikusi. Un tagad valstīm, visām valstīm ir jādara viņu pienākumi. Dažas um, jau svin panākumus, tomēr nu, darbs vēl nav beidzies. Valstis, um, kas um, plāno saņemt šos uh, fondus, uh, reizēm nav atrisinājušas uh, problēmas, um, kas ir kā priekšnosacījums. Mums priekšā ir garš ceļš, Jāstrādā būs daudz, lai mēs nodrošinātu un sniegtu zaļo gaismu, nu, jāsaka, nekas nav par velti, darba vēl pietiek. Tajā pašā laikā gan nevaram. Um, nevaram šo naudu, kas būs kā parāds, atstāt par slogu nākamajām paudzēm. Mēs gribam būvēt labāku sabiedrību, un tieši tādēļ šie, šie resursi jāizmanto uz nākotni vērstām investīcijām. Mums ir skaidri jāsaka, ka visā Eiropā mums ir jāskaidro, ka ir reformas, kas ir um, aizkavējušās, bet tas šobrīd ir nepieciešams. Mums jāizmanto šī iespēja nodrošināt humānāku Eiropu, kurā mēs visi tomēr varam uh, baudīt savu brīvību, cienot uh, vidi, zināšanas, aizsargot ekonomiku, bet aizsargāt arī iedzīvotājus. Tas, kā šī nauda tiks izmantota, noteiks arī to, kā Iziesim no krīzes. Ir pienācis brīdis uzņemties atbildību. Eiropas parlamentam ir jādara viss, kas tā spēkos, lai pārliecinātos, ka šīs investīcijas tiek pienācīgi iztērētas. Lielas paldies! Lielas paldies! Pusotra minūte. Kom... Kampomenosī kungs, paldies priekšsēdētāji, paldies Mišela kungs, Vanderlainas kundze par to, ka šodien esat šeit ieradušies. Šis debats ir ļoti svarīgas, bet Nu, nedrīkstam pieļaut, ka tā zaudē jēgu. Šajos 20 gados Eiropas iestādes ir izveidojušas kopēju noteikumu sistēmu, kas iekļauj mūsu pilsoņus, un tie ir tie paši noteikumi, kā rezultātā Eiropa arī pirms Covid krīzes, nu patiesībā tajā brīdī, um, neauga, neattīstījās mazāk nekā citi. Nu, manuprāt, mēs sev pietiekami nekritizējam, un tā ir smaga problēma, jo pēc tam ir skaidrs, nu, tieši tāpat kā ir minējuši daudzi, uh, šī vienošanās, kas tika panākta padomē, uh, makroekonomika ziņā ir, nav aktīvs, nav aktuāls šeit. Vēl jau vairāk ir taču dalībvalsts, kas nezina, kas notiks tālāk, nezinām, ar kādiem finanšu resursiem mēs šīs intervences finansēsim, un ir vairākas hipotēzes, kas mums rada bažas. Uh, Tā vietā, lai tās uh, radītu attīstību, mūsuprāt, uh, situācija būs pretēji. Zinām uh, jau tagad, ko komisija teiks mūsu valstī, aicinās samazināt pensijas, sociālo drošību. Uh, Nu, es negribētu, lai mēs te pēc pāris gadiem attopamies no jauna. Itālijā nogriezīsim um, pensijas un uh, tajā pašā laikā šo naudu um, veltīsim uh, Ķīnas ražotāju atbalstam. Nu, es nezinu, manuprāt, tā ir liekulība no Maastrichts līdz Lisabonai līdz pat mūsdienām. Nu, ir kādā brīdī par to visu jārunā, jo pastāv risks, ka mēs dodam iespaidu pilsoņiem, ka krīze nav pietiekami nopietni uztverta un uh, šie, šie risinājumi ir tāda tā kā panacēja, bet tas viss beigās um, augus nenes. Paldies! Liels paldies! Divi ar pus minūtes. Uh, Andrēsena kungs lūdzu. Pirmo reizi Eiropas Savienības vēsturē uh, tiek eh, domāts, kā ar investīcijām reaģēt uz eh, ekonomikas krīzi. Jāsaka, ka tas ir jauns pavērsiens. Mēs domājam, ka gan ekonomiski, gan politiski tas ir ļoti viedi. Uh, Ja mēs vēlamies kļūt spēcīgāki pēc šīs krīzes, mums ir nepieciešama Eiropas monetārā savienība, bet mēs par to maksājām ļoti augstu cenu. Es teiktu pat pārāk augstu. Mišela kungs, jūs esat upurējis Eiropas Savienības budžetu. 1,8 triljoni eiro tiks ņemti no dalību valstu budžetiem. 2024. gadā būs ārkārtīgi zems ES budžets. Jūs gribējāt, eh, lai pēc iespējas ātrāk eh, kopās piecas valstis piekristu jūsu priekšlikumam. Cilvēki, kas zaudējuši darbu, piemēram, kalnraktuvēs, eh, nevarēs saņemt pietiekam daudz palīdzības, kā arī jaunieši, kas grib piedalīties Erasmus programmās. Jūs, jāsaka, viņi maksās augstu cenu par augstprātīgu valdību vadītāju izturēšanos. Un kādēļ pandēmijas laikā akurāt eh, šī uh, veselības programma cieš eh, tik daudz. Jāsaka, ka papildus investīcijas eh, ir ļoti nepieciešams tieši klimata jomā. Mēs allaž esam pieprasījuši vairāk līdzekļus tam, bet, lai ievērotu zaļā kursa noteikums, ir nepieciešams krietni vairāk līdzekļu. Ir vairāk jāinvestē arī bio daudzveidībā, atjaunīgos energoavotos un nevaram pieļaut, ka kaut viens eh, <clears throat> projekts nebūtu būtu savietojams ar Parīzes klimata mērķiem. Mišēla kungs, zaļie patiešām ir um, kaunpilni, ka uh, runājot par tiesiskumu. Um, Jūs nebijāt uzstājīgāki un arī nekritizējāt uh, asāk Orbāna kungu. Tiesiskumam un demokrātijai vajadzētu būt pašsaprotamiem principiem. Eiropas Savienība nav nekāds bankomāts. Uh, Un jāsaka, ka Orbana kungam ir e, ļoti vienkārši arī nākotnē e, šādus mehānismus bloķēt un e, Mēs neko daudz tādā veidā nepanāksim. Mēs, Eiropas parlaments, neesam te vienkārši skatītāji no malas. Mēs arī gribam veikt budžeta kontroli, mēs gribam vienošanos, bet ir jābūt sarunām. Jo šāds budžets mums nav pieņemams. Paldies! Paldies! Fan Ofercelt kungs uz pusotru minūti. Paldies! Padome panāca vienošanos, un tā bija akūti nepieciešama. Un jāsaka, ka Eiropas institūcijas nedrīkst uh, pieļaut dīkstāvi, uh, tad, kad uh, pandēmija turpina plosīties visās dalību valstīs. Un e, šis atveseļošanās fonds ir nepieciešams, lai mūsu tautsaimniecība varētu ātri atgūties. Bet jāsaka, ka ir e, šeit ko kritizēt. Pirmām kārtām, ja runājam par priekšnosacījumiem, mēs e, pieminam arī tādu ārkārtas bremzi. Kā tad tā patiešām tiks īstenota un kas notiks, ja būs pilnīga blokāda šajā līmenī, pilnīgs strupceļš. Protams, jārunā arī par līdzekļu atmaksāšanu, ir jāievēro konkrēti principi, kā tam būtu jānotiek, bet kā tad tas galu, galā tiks īstenots, jūs te runājat par 750 miljārdiem. Kā tas tiks garantēts tuvākajā nākotnē, mums noteikti vajadzēs par to vēl diskutēt. Un man arī ir jautājumi par mm, daudziem kritērijiem, piemēram, vēsturisko bezdarbu un citiem. Noslēgumā, kolēģi, esmu patiešām ārkārtīgi apbēdināts, ka šis, šī vienošanās atņem līdzekļus inovatīvām un izpētes programmām, kas ir tik akūti nepieciešams, lai mūsu ekonomika kļūtu spēcīgāka un stabilāka. Paldies! Paldies! Tagad Gušmaukungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Kopīgs Eiropas parāds uh, ir um, tāds uh, pārliecinošs solis uz priekšu, bet par kādiem parādiem tad mēs varam runāt? Nu, kur tad ir mūsu pašresursi? Uh, padome nav gatava paspērt mums solīt pretī ne pa milimetru. Mēs runājam tikai par parādu norakstīšanu. Mēs nedrīkstam ļaut atkal pilsoņiem vilties. Uh, šie parādi atkal uh, ieviesīs uh, tik bēdīgi slaveno makroekonomisko kondicionalitāti, uh, cietīs atkal pilsoņi, viņi būs augstākās cenas maksātāji par to visu. Jāsaka, ka cena, ko maksājam par šo risinājumu, ir uh, mazāks budžets, budžets, kas Eiropas Savienība padarīs nelīdztiesīgāku, netaisnīgāku, mazāk integrētu. Un šīs četras valstis, kas sevi sauc par taupīgām, tām nav nekas pretī uh, saņemt atlaides. Uh, lai piekristu budžetam. Tās ir valsts, kas uzstājas šeit kā morāls lasītājas, bet tajā pašā laikā eh, tās ir viegli piekukuļot, ja eh, vajag vienoties par kaut kādu plānu. Šīs četras valstis te runā par kaut kādu morāli, bet ir guvušas vislielāko ieguvumu no eh, vienotā tirgus Tās ir valstis, kas jau um, gadu desmitiem pārkāpja makroekonomisko līdzsvaru. Pieminēšu šeit Nīderlandi un Vāciju. Mēs atbalst, mēs nevaram balsot par budžetu pašreizējā uzbūvē. Šis budžets uh, būs uh, veidos netaisnīgāk Eiropas Savienību, šie, šīs atlaides nav pieņemamas, un mēs atkal redzam, ka tas viss nāks par labu um, bagātākajām Eiropas tautsaimniecībām. Mums ir jārunā par to, ka rezolūcija ir svarīga. Mēs nedrīkstam gan balsot par netaisnīgāku Eiropu. Pusotra minūte Puždemon kungam. Paldies! Šodien mēs uh, dzirdējām, šonedēļ mēs dzirdējām ļoti iepriecinošas ziņas. Jāsaka, Eiropa cīnās ar milzīgām problēmām, bet šis ir patiešām ievērojams solis uz priekšu. Tas ir kas tāds, ko mēs sagaidām no Eiropas Savienības. Eiropai ir jārīkojas pārliecinoši, eh, izmantojot federālu mentalitāti un jūtīgumu. Šie līdzekļi ir iegūti pateicoties miljonu pūliņiem un uh, ļoti daudz tika arī darīts solidaritātes vārdā. Neviens to nedrīkst aizmirst spē, ir izveidots spēcīgs atveseļošanās mehānisms, bet, diemžēl, ir izniekota iespēja, lai šo milzīgo enerģiju novirzītu demokrātijas un tiesiskuma spēcināšanai. Mēs piedzīvojam dramatisku situāciju, piemēram, kas notiek ar uiguriem eh, Ķīnā. Tas ir milzīgs uzbrukums cilvēku tiesību principiem. Uh, Ir valstis, eh, kas saņems milzīgu naudu un eh, nekādā veidā eh, neatkāpsies no nacionālo minoritāšu apspiešanas. Mēs, katalāņi, to esam iepazinuši uz savu sādas pārlieku labi. Neatkarības centienu līderi tiek likti cietumā, vai jūs patiešām, vai Spānija neievēros ANO cilvēktiesību komitejas atzinumu, vai var būt demokrātija Vai var būt demokrātija bez cilvēktiesību ievērošanas? Ķīnā varbūt jā, nu bet vai Eiropā tas ir iespējams? Paldies! Paldies! Delāngas kundze uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētājs kundze, pēc četrām dienām un naktīm, par kurām runāja Mišela kungs. Uh, Es um, šo vienošanos um, nosaucu par uh, labo, slikto un neglīto. Nu, uh, labā ziņa ir tāda, ka ir panākts daudz, ir um, runāts, uh, kā palīdzēt ekonomikai atgūties no koronavīrusa krīzes. Bet krīze vēl nav beigusies. Es gribēju arī tagad uzrunāt cilvēkus, kas skatās šo translāciju. Uh, lūdzu ievērojiet noteikumus, ievērojiet ierobežojumus. Jāsaka, ka ja cilvēki, ārsti katru dienu riskē ar savu dzīvību, lai ārstētu slimos, nu, eh, tas minimums, ko jūs varat paveikt, ir ievērot noteikumus. Kas tad bija sliktais šajā panāktajā risinājumā. Tas, ka netiek piešķirts pietiekam daudz līdzekļu svarīgiem jautājumiem, piemēram, tādiem kā migrācija, jūs mēģināt tam visam apcilpot apkārt tā īsti problēmai klāt neķeroties. Mišēla kungs, nu kas notiks tālāk? Atkal miljoniem cilvēku gaidīs pie mūsu robežām un vēlēsies tikt iekšā un nebūs pietiekami labu. Um, patvēruma un migrācijas mehānismu. Mums ir Eiropas līmenī jārīkojas. Un kas bija tas neglītais? Uh, visā šajā pasākumā. Es runāju par tiesiskumu. Es uh, gribu teikt, ka secinājumos uh, tiesiskums uh, tā principi kļūst aizvien vājāki. Fonder Lajenas kundze. Eh, Ir ļoti labi, ka jūs vēlaties atgriezties pie 2018. gada komisijas paziņojuma, lai pie tā turpinātu strādāt. Es uzskatu, ka mēs patiešām Polijas valdībai, Čehijas valdībai, kā arī Ungārijas valdībai raidām ļoti skaidru signālu. Mēs parlamentā katrā ziņā neatteiksimies no tiesiskuma un demokrātijas principu ievērošanas pieprasīšanas. Kādēļ tas ir tik svarīgi? Eh, tiesiskuma ievērošana ir pats svarīgākais. Eh, tas ir visa, eh, mū, visas mūsu savienības pamatā. Tādēļ lūdzu saglabāsim šo fundamentu stabilu un neieplaisājušu. Paldies! Paldies! Mārkis kundze uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Tagad uh, Eiropa ir atradusi atbildi krīzei. Pilsoņi, uzņēmumi, pilsoniskās sabiedrības um, organizācijas, um, dalība valstis ir saņēmušas šo Eiropas atbildi. Mēs uz to ilgi gaidījām. Tiek izveidots atgūšanās fonds, uh, ņemot vērā šo nodokļu kopīgošanu. Es uzslavēju Eiropas komisiju par tāda radoša gara izmantošanu. Jūs sagatavojat labu, līdzsvarotu DFS priekšlikumu un eh, tam pielāgojāt arī šo atgūšanās plānu. Protams, ka visas dalībvalsts nebūs priecīgas par eh, piešķirtajiem līdzekļiem. Es tagad eh, vēršos pie Eiropas komisijas. Kas tad notiks ar ļoti strateģiski nozīmīgām programmām, tādām kā Erasmus, Digitālā Eiropa, ES veselībai, Radošā Eiropa? Uh, Eiropas parlaments šī iemesla dēļ priecājas par sagatavoto priekšlikumu, bet mēs patiešām esam noraizējušies par tiem mehānismiem, kas ir piemirsti arī par tām programmām, kas ir atstātas sardinītas statusā. Komisijas priekšlikums vēlas aizstāvēt ES intereses. Protams, par tām mums ir jārunā, mums jārunā par ES papildvērtību. vērtību Ir Eiropas valstu un valdību vadītāji, kas uh, ilgo sarunu rezultātā nolika malā savu nacionālo egoismu, domājot par Eiropas interesēm. Gribēju pieminēt arī dzimumu līdztiesības programmu un vairāk dzirdēt arī par klimata mērķiem. Un jādiskutē arī par ES budžeta finansēšanas avotiem. Ir jābūt jauniem finansējuma mehānismiem, piemēram, digitālajiem nodoklim un finanšu darījumu nodoklim. Ja ES budžets lielākoties balstās uz dalību valstu iemaksām, tad nākamo desmit gadu laikā plaisas starp valstīm tikai paplašināsies. Mums ir jārunā par Eiropas nākotni. Paldies tagad Haieras kundze uz divām minūtēm. Priekšsēdētājs kundze. Uh, Dargie kolēģi, jā, pandēmija mūs pārsteidza nesagatavotus, uh, plosījās um, ļoti nesaudzīgi Eiropas valstīs, skarot gan pilsoņus, gan ekonomikas. Mums, kā pilsoņu ievēlētiem pārstāvjiem, ir jāuzņems savu atbildību un jāsniedz pilsoņiem cerība, ka mēs varam labāk sagatavoties uh, visām nākotnes krīzēm vai sanitārām vai cita veida, un ka no šīs krīzes varam izkļūt um, solidārāki, zaļāki un uh, noturīgāki. Tādā garā arī tika kaldināts šis atveseļošanās plāns. Tas patiešām ir vēsturisks brīdis, un domāju, ka neviens pats šajā zālē nevarētu to apstrīdēt. Mišēla kungs. Protams, varu jūs uzslavēt par vienošanās atrašanu, par šo uh, tik īpašo budžetu. Mēs to atbalstām ar abām rokām, bet jāsaka, ka darbs nebija pārāk vienkāršs. Jāsaka, ka valsts, ir valstis, kuru vadītāji ir patiešām egostis, egoistiski noskaņoti un savas budžeta uh, problēmas uh, paņem līdzi uz Briseli. Tam ir jāpieliek punkts. Priekšsēdētājs kundze, priekšsēdētāja kungs, tas uh, lēmums, ko šodien mēs, Eiropas deputāti, pieņemsim, mēs tajā pieprasām uh, patiešām ātru pašresursu ieviešanu. Nu, nevajag te tādas abstraktas frāzes kā vajadzētu, būtu vēl vēlams. Runāsim par šiem milzīgiem digitālajiem uzņēmumiem. GAFA arī tiem ir pat tiešām jāmaksā atbilstoši nodokļi. Mums ir jārunā par šī plāna um, pastāvēšanas. Um, Attaisnojumu mēs nedrīkstam to iznest uz pilsoņu pleciem. Likumā ir jāatrunā tas, kas ir jau minēts šī plāna burtā. Priekšsēdētāji kungs, mēs jau varam sākt sarunas par šo īpašo budžetu kopīgi, uzticoties viens otram un arī darot to pietiekamā ātri. Paldies! Thank you for one and a half minutes, Mr. Madison. Paldies, eh, Madisona kungs. Min, pusotra minūte. Pateicos. Priekšsēdētāji. Vanderlejenes kundze, Mišela kungs, jūs eh, esat pasācis runāt vairākās valodās. Tik tiešām, zināmā mērā, var saprast visu sajūsmu par panākto vienošanos, un tam ir zināms pamats, bet tas uh, liek arī uzdot jautājumus, kāpēc mēs tagad aizņemamies 750 miljārdus? Uh, Komisija teica, ka tas esot tāpēc, ka dalība valstis pašas to nespētu, turklāt pie, pie šādiem nosacījumiem. Kāpēc? Tāpēc, ka eh, tautsaimniecība nedarbojas eh, tā, kā tai būtu jādarbojas. Bet kāpēc? Tāpēc, ka Eiropas direktīvas un regulas ir apgrūtinājušas, noslogojušas dalību valstis tādā mērā, ka nekas vairs īsti nedarbojas Ir bijušas taupīgas, piesardzīgas dalība valstis, piemēram, Igaunija, mana valsts, mm, kurai ir viens no mm, zemākajiem nacionālajiem parādiem starp pasaules valstīm. Mums tagad nākas piekrist tam, ka mēs visi kolektīvi aizņemsimies milzu summas tikai tāpēc, ka citi ir gadiem ilgi bijuši bezatbildīgi savā finanšu saimniecībā. Ja runājam par tiesiskumu, Mēs nevaram tagad apiet pamatlīgumus, jo pamatlīgumi nerada tiesisku pamatu, tiesisku precedentu eh, šādā veidā Eiropas līmenī aizņemties un neko neteic par eh, šo maksājumu refinansēšanu. Gala beigās, ticiet man, mēs visi nonāksim Eiropas tiesā vai kādā citā tiesā, kā tas ir noticis ar eh, Vācijas konstitucionālo tiesu. Nākamais kolēģis. Es vēlos savu uh, minūti, lai uzrunātu piecus taupīgos. Un mums katram ir savi apsvērumi, tas ir jāatzīst, bet mans jautājums taupīgajiem būtu šāds. Ko tad jūs īsti domājāt? Desmit gadus pēc eiro krīzes, kad beidzot bija pietiekams temps uzņemts uh, Eiropas investīciju plānam, nobremzēsim visu. Eiropa piemeklē nebijusi uh, veselības krīze. Uh, apturēsim visu. Septiņu gadu Eiropas Savienības budžets, kas eh, piedāvā investīcijas nākamajai desmitgadai, apcirpsim līdzekļus pētniecībai. Nākamā milzu krīze, kas mūs piemeklēs klimata pārmaiņas, apcirpsim taisnīgās pārejas fondu. Eiropas tiesības tiek apšaubītas no visām pusēm. Turpināsim laiski spārdīt šo, šo tiesiskuma bunžu pa, pa, pa trotuāru kā līdz šim. Jā, jūs dabūjāt savus eh, atmaksas čeku. Uh, čekus, bet saruna nav beigusies. Mēs, kā uh, Eiropas parlaments, piedāvājam jums šajā vasarā atpūšoties, pārdomāt savas prioritātes. Paldies, uh, Žānzas uh, kungs, pusotra minūte jūsu rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji. Daudzgadu finanšu uh, satvers un uh, jauns fonds tiešām uh, bija un ir ārkārtīgi nepieciešami, neatkarīgi no tā, ko mēs katrs domājam, ko mums ir piedāvājusi uh, padome pēc šīm uh, maratona cienīgajām sarunām. Padome ir pelnījusi mūsu pateicību un uzslavu un atzinību. Un solidaritāte, uh, atbildība uh, ir pārspējusi atsevišķu valstu egoismu neviens necietīs no panāktās vienošanās. Sliktāk nebūs, būs tikai labāk. Un ļoti skumji gan ir tas, ka tiesiskums tagad tiek izmantots kā tāds bubulis vai aizbildinājums, lai sacītu to, to un vēl kaut ko. Mēs visi iestājāmies par tiesiskumu, par tīru gaisu, tīru vidi, tīru ūdeni, arī Polijā, arī Ungārijā. Nevēlētos lai kaut kādi fiktīvi uh, apsvērumi, iegansti aiz matiem pievilkti, tiktu izmantoti, lai veselu valsti atstātu bez līdzekļiem. Tik tiešām ceru, ka Fonderlejenas uh, kundze paliks pie sava un iestāsies par to, lai mēs uz katras valsts paveikto un apsolīto skatītos objektīvi un konsekventi. Citādāk sāksies raganu medības, citādāk nauda paliks uh, neizmantota, nenovirzīta uzņēmējiem, trūcīgajiem reģioniem, kur ir nepieciešams darbs, darba vietas, iztika. Eh, tik tiešām eh, jau jaunu piedāvātajiem instrumentiem ir trūkumi, daudzējādā ziņā visa kā ir par maz, bet liksim lietā to, kas mums ir. Omeržē kungam vārds viena minūte, paldies priekšsēdētāji. Eh, tātad Eiropas padomē panāktā vienošanās tiek dēvēta par vēsturisku. Un tik tiešām eh, mm, tā tas varētu būt, bet eh, neaizmirsīsim to, ka durvis, kas eh, kādā jaukā brīdī atveras, var tikpat spēji aizcirsties. Mums nāktos būt šādiem tālredzīgiem, piesardzīgiem, nesapriecāties, uh, neaizmirsties. Eh, mums ir jāspēj domāt ilgtermiņā par Eiropas Savienības interesēm - KLP, Erasmus, zaļais eh, pakts, zaļais kurs. Vienošanās ir panākta. Nu, tagad īstenosim to, jo citādāk ir eh, šīs jaunās bažas par to, ka Eiropas politika principā var tikt renacionalizēta. Šādām bažām ir pamats. Tāpēc ir jābūt šeit iebūvētiem nepārprotamiem mehānismiem, kas nosargā eh, mūsu kopējās politikas eiropeisko dimensiju. Nedrīkst pieļemt to, ka uh, eh, Eiropadomēji, valstu un valdību vadītājiem gala beigās pieder galavārds, un mēs varam tikai noplātīt uh, rokas un noskatīties uz to visu. Uh, paldies, minūtē Denalfī kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! 21. jūlijā piedzima solidaritātes Eiropa. Šis datums tiks uh, uzskatīts par jaunas ēras sākumu ar uh, 750 miljardiem eiro, kas ir veltīti cīnīties ar krīzi un būsim iesējuši nākotnes Eiropas sēklu. Bieži vien mēs nonāk, tātad, ņemam tikai augļus, bet nē, mums ir, mums ir jāstrādā visiem kopā, gan Itālijai, gan pārējiem. Daudz darāmā. Eiropas parlaments noteikti mēģinās uzlabo, uzlabot šo vienošanos. Uh, Uh, valstis, kas tiek uzskatīts par taupīgām, uh, nesaprot, uh, kā nodrošināt Eiropas nākotni bez finansējuma veselības aizsardzībai. Ir jā, jāvirza investīcijas uz Eiropas dienvidiem, turisma nozare jāatbalsta visi šie, visas puses, kas cieta no krīzes. Mums ir jāsaprot, ka virziens ir pareizais - solidaritāte. Mums nav baiļu iet uz priekšu. Nākotne mūs noteikti sagaida. Paldies! Thank you. Two minutes, Mr. Paldies, kas pārīkums, divas minūtes. Priekšsādātājs kundze, Gribēju uzslavēt Eiropadomu par ātro vienošanās atrašanu. Tas ir spēcīgs signāls. Tas gan arī demonstrē, ka Eiropas Savienībā notiek ķildes, ka ir atšķirīgas intereses, bet nestoties uz to visu, dalību valsts var ātri atrast vienošanos. Un tas pilsoņiem ļauj saprast, ka uz Eiropu var paļauties un mēs kopīgiem spēkiem esam gatavi stāties pretī izaicinājumiem. Šis priekšlikums ir uh, labs pamats, lai turpinātu sarunas, bet mēs nevaram tā vienkārši pieņemt šo pakotni. Jau no 1. janvāra ir jāsāk līdzekļu asignēšana, bet uh, mums mums vēl ir palikuši daži mēneši laika līdz tam, ir jārunā par konkrētiem tematiem, vai mēs esam darījuši pietiekami daudz, eh, lai patiešām investīcijas būtu lietpratīgas, eh, nevis uzturot pie dzīvības mākslīgi nepopulārs, nepopulārs programmas. Uh, Mums ir jādomā par veiksmīgiem projektiem, kas tiek īstenoti pateicoties struktūru un reģionālo fondu līdzekļiem. Kādēļ mēs nevaram šādu kopīgo Eiropas zīmi tam visam pielikt klāt? Mans otrais jautājums ir tāds, Mišela kungs, kā jūs varat Eh, garantēt, ka tas nebūs vairāk par vienu procentu no Eiropas IKP, kā, tad tie, kāpēc tie nevarētu kļūt par trim vai četriem, un eh, kā mēs varam eh, garantēt, ka šī nauda tiks izmantota pilnīgi visos reģionos, vietējā līmenī. Uh, un mūsu kopīgā pakotne var būt efektīva tikai tad, ja mēs eh, patiešām pieņemsim prātīgus lēmumus, ja dalībvalsts īstenos tos pasākums, kas ir steidzīgi nepieciešami. Mums arī ir jāpieprasa, lai dalībvalstu mm, valdības un parlamenti rīkotos atbilstoši mūsu prasībām. Paldies! Paldies! Paldies! Un... Paldies, Valkas kungs! Priekšsēdētājs kundze, Fonderlajens kundze, Mišela kungs, ir patiešām labi, ka. Uh, sarunas noslēdzās ar rezultātu, bet nu, kompromiss nav pārāk veiksmīgs. Eh, tā rūktā tablete, par ko šodien jūs runājāt, mēs to vienkārši tā nenorīsim. Jūs piedāvājat līdzekļus, lai Eiropas Savienība kļūtu tāda, kas var pastāvēt nākotnē, jāinvestē klimata neutralitātē, bet tur ir par uh, Tur ir samazināti līdzekļi no vairāk par 30 miljārdiem uz 8, un arī no 40 miljārdiem uz 17,5 miljārdiem ir samazināts taisnīgās pārējas fonds, un veselības aprūpei ir atvēlēti 1 240 miljonu eiro gadā pandēmijas laikā. Nu, kā tas ir iespējams? Šī programma tika nosaukta nākamās paudzes ES. Šķiet, tagad eh, mēs varam teikt, ka Next Generation nākamā paudze nozīmē to, ka nākamajai paudzei tiešām vajadzētu būt tai, kas rūpēsies par klimatu pārmaiņām, veselību un digitalizāciju. Jādomā par pilsoņu prioritātēm, par to, kas viņiem rūp. Mums parlamentam ir savs vārds sakāms šīs programmas īstenošanā. Un, ja runājam par tiesiskumu, nu tā šeit ir vājākā vieta. Tas, kas notiek, ir pilnīgi nepieņemami. Tiesiskums ir šis kopīgais uh, pamatprincips, kopsaucējs, kas ļauj aizsargāt mūsu vērtības, mūsu tiesības. Parlaments rūpēsies, lai šīs rūgtās zāles, ko gribat, lai mēs norijam, kļūtu labākas, lai to recepte tiktu pārstrādāta, lai visi žurnālisti, pilsoņi un uh, cilvēktiesība aktīvisti nebaidītos par savu tiesību. Jā, paldies Kānerkungam pusotra minūte. Kērnera kungs uz pusotru minūti priekšsēdētāji, dāmas un kungi, ir patiešām labi, uh, ka samits noslēdzās ar um, rezultātiem, bet uh, šī garā nedēļas nogale uh, pierādīja, ka dalību valstis Eiropas Savienība uzskata par bankomātu pēc iespējas mazāk tajā iemaksājot, grib izņemt pēc iespējas vairāk naudas. Un Ir valstis, kas vēlas iemaksāt vairāk, ir tādas, kas grib izņemt pēc iespējas vairāk naudas, bet Eiropas Savienība nav bankomāts. Tai ir jābūt par tādu nākotnes apdraušināšanas polisi. Erasmus, izpēte, izglītība, mums ir jārūpējas par šo Eiropas projektu. Pieminēsim kaut vai um, ūdeņraža šūnu izmantošanu. Mums ir jābūt spēcīgiem dalība kolēģi. Uh, Ir dalība valstis, kas joprojām uzskata, ka es ir tikai bankomāts tādā veidā. Uh, paši kļūstot bagātāki un ļaujot iedzīvoties arī saviem draugiem un ģimenes locekļiem. Mums ir nepieciešams īpašs aizsardzības mehānisms, lai šie līdzekļi vairs netiktu piešķirti pašpasludinātiem autokrātiem un viņu korumpētajiem draudziņiem. Merķelei ar kompāniju vajadzēja runāt stingru valodu un nevajadzēja ļaut sev vazātais degums šajā samitā. Mēs to nepieņemsim. Paldies! Pusotra minūte Beika kungam. Sākumā labās ziņas. Brexits uh, ietaupīja Britiem 80 miljārdus eiro, apmēram uh, tādu summu, uh, ko izmaksātu šīs atgūšanās uh, finansēšana. Uh, Eh, Lielbritānijai. Nekad neļaujiet izniekot labu krīzi. Jā, lūk, Eiropas Savienība iedzīvosies parādos nākamo gadu laikā par 750 miljardiem. Tas ir valsts apvērsums. E LESD līgumā ir teikts, ka Eiropas budžets tiek finansēts pilnībā no pašresursiem. Tur nav nekā pārprotam, bet Eiropas Savienība nelegāli iedzīvojas parādos. Uh, Konfūcijas teica, tur, kur vārdi zaudē savu nozīmi, tautas zaudē savu brīvību, ne tikai Ungārijā un Polijā, bet ņemot vērā arī Berlīnas un Briseles līdzdalību. Merkele, eh, jāsaka, eh, ir gandrīz eh, sevi uzskata par tādu vienīgo valdoni, kā ASV savulaik pēc kara, bet eh, vāciešiem ir augstākie uh, nodokļi pasaulē, ļoti augsta elektrības uh, cena un eh, ba bagātajā Vācijā dzīvo ļoti nabadzīgi pilsoņi. Fonderlajien iedzīvojas eh, parādos un liek tos atmaksāt pilsoņiem. Lagarda arī rīkojas ECB kā vēlas. Trīs sievietes valda Eiropā. Tātad, kur ir šīs dārgākās Eiropas sievietes? Pajautājiet Depampavdūru kundzei. Paldies, Desuters kundze, uz minūti. President, um, Mrs. President, President. Priekšsēdētājs kundze, tik tiešām šī vienošanās ir vēsturiska, to varam atzīt, to atzīstam, taču kā ārste varu teikt to, ka esmu vīlusies, jo veselības programmai līdzekļu apjoms ir samazināts. Mēs šobrīd esam otrā viļņa sākuma posmā, un es tiešām nesaprotu un nespēju to paskaidrot maniem kolēģiem, kāpēc dalība valstis to izvēlējās nesaprast. Uh, to, ka šis jautājums ir prioritārs. Mēs nevaram salīdzināt uh, šobrīd iedalītos ciparus ar, ar tiem, kādi tie bija sākotnēji, jo mm, visu mainīja Covid uh, krīze. Es esmu arī zinātniece un pētniece, un es nespēju paskaidrot saviem studentiem un, un kolēģiem, kāpēc Erasmus uh, un apvāršņu programmai līdzekļi ir samazināti, kāpēc ir samazināti līdzekļi jauninājumiem, mazajiem uzņēmumiem Kāpēc mēs savu līdera lomu esam izmantojuši ļaunprātīgi, lai samazinātu, uh, lai apcirptu, lai tikai dažas prioritātes atbalstītu un citām uh, nogrieztu skābekli? Tāpēc, dāmas un kungi, kolēģi, lūdzu uh, uzklausiet nozares, uzklausiet zinātniekus, pētniekus, nozares pārstāvis. Paldies! Epinka kungam viena minūte. Paldies, Epinka kungs! Paldies, priekšsēdētāji! pēc uh, Rutes kunga pretestības galu galā um, izdevās panākt vienošanos padomē. Uh, un bez eh, Britiem tomēr izdevās vienoties par budžetu, un līdzsekus Eiropas nodokļiem radīsies arī Eiropas parādi, pret kuriem vienmēr ir protestējis eh, Rītas kungs. Tiek runāts arī par šo ārkārtas bremzes eh, procedūru, bet drīzāk tas būs kā kontakta izraušana no kontaktlīgzdas. Eh, Spānijā tika ieviesta mm, minimā, minimālie ienākumi, eh, tika mm, eh, daudzās valstīs, piemēram, Grieķijā savulaik samazinātas pensijas un algas. Es uzskatu, ka pašreiz ir jāļauj cilvēkiem pašiem lemt par viņu naudu. Paldies! For one minute, Mrs. Daly. Dēlīs, kundze, minūte jūs rīcībā. Kā zināt, Vakar Saīts Ali, eh, ārsts Dublinas slimnīcā, mira dienu pirms savas 60. dzimšanas dienas. Un man, esot šeit, tik tiešām ir šoks vērojot to, to uh, totālo uh, attālinātību no ikdienas Eiropas pilsētās un tā, uh, par ko spriežam un prātojam šeit mēs. Maijā komisija mums teica, ka būs nepieciešami 9,4 miljārdi veselības programmai vien uh, no 70 uh, miljārdu lielas uh, programmas daudzu gadu griezumā. Tā vietā līdzekļi mums tiek samazināti, kur pretī 13,5 miljārdi tiek atvēlēti aizsardzības budžetam. Uh, šis lēmums, šī vienošanās ir kā spļāviens sejā eh, nelaiķim eh, doktoram Alī eh, un apliecinājums Eiropas divkosībai un liekulībai. Ponciāti Objāls kundze. Pateicos. Es eh, paužu gandarījumu par panākto vienošanos Eiropas pilsoņiem un tautsaimniecībai ir nepieciešams šāds atgūšanās fonds, eh, lai ar cerību varētu raudzīties nākotnē. Taču, lai mūsu tautsaimniecība atgūtos, būs nepieciešams kas vairāk kā tikai vēlējums smagi strādāt un kaut kāda uh, naudiņa. Nē, te būs nepieciešams arī tiesiskums, zinātne, tehnoloģija, jauninājumi. Tāpēc ir satraucoši vērot, kā zinātne šeit e, ir kā tāda govs izslaukta līdz pēdējiem, lai naudu izdāļātu citām vajadzībām pa labi, pa kreisi. Tāpēc es vēršos pie šī parlamenta, lai iestātos par mūsu zinātnes un pētniecības budžetu. Zinātne un tiesiskums nav pretējos svaru kausos. Protams, ir, ir jābūt eh, konsekventai, eh, objektīvai eh, līdzekļu apguvei, pamatotam līdzekļu izlietojumam ar objektīvu ārēju kontroli. Redziet, Eh, atsevišķu valstu gadījumā tas var būt eh, sarežģīti, jo, piemēram, Spānijā karaļnams jau ilgāku laiku uh, ir milzīgā korupcijas skandāla mutulī mūsu zemūdenes nespēja uh, ie, iekļūt savos dokos, uh, Spānija pērk superdārgus ātrvilcienus, uh, Eh, kas eh, brauc uz nekurieni, aizdod miljonus bankām un neprasa neko atpakaļ. Tāpēc man ir patiesas prieks, ka beidzot, beidzot šo līdzekļu apguve tiks rūpīgi kontrolēta, jo mūsējie to nedara. Paldies, Galicka kungs! Eh, priekšsēdētājs kundze, apsveicu Mišela kungs, jūs! tik tiešām samits noslēdzās ar triumfu, ar vēsturisku vienošanos, milzīgas, potenciāli milzīgas naudas summas. Cerams, ka ratifikācija netiks aizkavēta. Uh, Uh, dod pamatu cerēt, ka spēsim atkal piestartēt Eiropas tautsaimniecību uh, pēc krīzes posta. Vēl būtiskāk ir tas, ka šo līdzekļu piešķiršanu un apguvi garantēs un, un pavadīs šī, šī tiesiskuma klauzula, un mēs šeit parlamentā jau drīzumā varēsim par to visu diskutēt un balsot. Uh, atbilstoši mūsu pārliecībai. Un jautājums ir šāds Eh, kā gan lai mēs roku liekot uz sirds no vienas puses parakstāmies zem samazinājumiem taisnīgās pārējas eh, sadaļā, eh, un, un tajā pat laikā publiski apgalvojam, ka tas ir pamatot un taisnīgi. Ir nepieciešams atb papildu atbalsts, piemēram, bijušajiem ogļu reģioniem Silēzijā, uh, Nevis e, tas jāsamazina. Kā gan lai mēs sakām jauniešiem mūsu zemēs, ka Eiropa par jums domā, par jums rūpējas un ar otru roku apcirpt līdzekļus programmai Erasmus, kas ir viens no būtiskākajiem instrumentiem, mm, lai dotu iespēju uh, mūsu jauniešiem. Sākot ar septembri darbu uzsāks īpašā komiteja uh, cīņai ar vēzi. Tas ir tas īstenais mēris, kas pļauj Eiropiešu dzīvības. Bet Kur tad tas ir palicis? Veselības politika no finanšu plānošanas ir izmēsta. Daudz runājam par tiesiskumu. Ja tiesiskums reiz ir tik būtisks mums visiem, tad tiesību un vērtību programma, kuras mērķis bija uh, aizstāvēt šīs, tie, šīs tiesības un vērtības, ir attiecīgi jāfinansē, nevis jāizmet. Uh, tāpat arī citi uzstādījumi, kas, kas uh, ir pelnījuši pietiekamu atbalstu, nevis samazinājumu. Mums ir jāniansēs, jāatjauno šis līdzsvars. Paldies, uh, Gardieza Bēlas kundze! Gracias, presidenta. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Vanderlajens kundze, Mišela kungs. Eiropadome parasti tiek um, sasaukta un tam sako lielas gaidas, liela vilšanās. Šoreiz tā nebija. Apsveicu ar to. Jūs esat izcili pastrādājuši. Un jums izdevās panākt vēsturisku vienošanos. Patiesībā jūs paveicāt visu, kas bija jādara kvalitatīvs solis uz priekšu, kas nepieciešams, lai būvētu Eiropu. Monē teica, ka Eiropa tiek būvēta uz krīzēm, nu, redzam, jā, cipari ir nedaudz mazāk, kā gribētu, bet tie ir svarīgi. DFS gan mūs neapmierina, par to nevar būt nekādu šaubu. Nevar būt tā, ka trešoreiz atgriezīsimies pie budžeta, kas ir tātad zemāks nekā iepriekšējā septiņu gadu periodā. Šoreiz izaicinājumi ir lielāki, to labi zinām. Īpaši paturot prātā koronu un krīzu, tādēļ nepieciešams, jā, atvesļināšanās fonds, bet tajā pašā laikā zinām, ka vajadzība ir daudz un ir nepieciešams tās finansēt. Ir jāturpina investēt uh, pētniecībā un uh, vēža izpētē, rūpniecības projektos, efektīvākos transporta veidos, jāpalīdz bezdarbniekiem, jānodrošina apmācības, jāpalīdz uh, jauniešiem nonākt darba tirgū un jāpalīdz arī bērniem un mazaizsargātām personām, tādēļ nepieciešams spēcīgs budžets. Ir skumji, ka Eiropas garš, gars kas vienmēr ir bijis tātad samita simbols. Nu, žēl, ka tas pilnībā neatspoguļojas vienošanās tekstā. Paraudzīsimies uz tēriņiem. Es, protams, zinu, ka mēs varēsim panākt vienošanos. Vienošana, vienošanās ir jāpanāk. Paldies! Paldies! Ferhofštata kungs, lūdzu, pusotra minūte. That... Paldies! Man nav jums jāsaka, ka mēs te bijām daži tādi vientuļnieki kopš atgūšanās no finanšu krīzes, kas jau tad sāka teikt, ka eiro uh, obligācijas un pašresursi ir nepieciešami. Viņš teica, nē, nē, tas nav iespējams, nav tas reāli, tas ir kaut kāds sapnis un ideja, kas nekad neiznosies. Mēs esam Eiropā. Tas ir noticis tagad, tādēļ man jāvērtē samita rezultāti pozitīvi. Tiešām vēsturisks brīdis Pirmais solis uz priekšu bija iekšējais tirgus, pēc tam eiro, un trešais uh, izšķirīgais moments ir tas, ka Eiropa tagad pirmoreiz, um, pirmoreiz jebkad uh, nāks klajā ar obligācijām un tādējādi ļoti palielinās savu fiskālo kapacitāti. Vēsturisks brīdis, bet plānam ir arī vājās vietas, un tā, tas lielākais mīnus vājā vieta ir, jā, šī pati vienbalsība, un tieši tādēļ jau paneiropas projektiem nauda ir nogriezta, bet uh, tiešie pārnesumi uz dalībvalstīm un uh, šīs um, tātad atkāpes, atmaksas uh, taupīgajiem vēl aizvien pastāv. Nu, es te runāšu tiešu valodu un es domāju, ka es te runāju visu parlamentu vārdā. Es nedomāju, ka parlaments dos zaļo gaismu šai pakotnei un DFS, ja mēs to neizlabosim. Ja jau atkal Paneiropas projekts netiks nosprausts par prioritāti DFS, to ir viegli izdarīt. Visvieglākais veids, kā to paveikt, ir sākt ar pašresursiem agrāk nekā paredzēts plānā. Plānā tas ir paredzēts 2023. gadu. Es teiktu, sāksim 2021. gadā. Un nobeigumā mans pēdējais komentārs priekšsēdētāji, pirms jūs atkal ar savu ieroci pret mani vēršaties, kā jūs to katreiz darāt, ir nepieciešams koplēmums un jāiesaista parlaments. Mēs uh, tērēsim un ieņemsim 750 miljardus eiro. To var izdarīt tikai ar demokrātiskas kontrolas palīdzību. Esam Eiropā, neesam ne Ķīnā, ne Krievijā. Thank you. Paldies! Labi jums izdevās, Ferhoštata kungs, un laba lieta, kas jūs patiesībā nenorāva beigas. Nu, brīvdienas drīz jau būs klāt. Tagad nākamais runātājs pusotra minūte Mājer kungs. Dankeschön, Frau Präsidentin. Paldies, priekšsēdētāji, mēs piedzīvojam tādu īpašu laikmetu un, protams, ir uh, jāievieš uh, īpaši pasākumi. Mēs runājam par lielām summām, mēs uh, runājam par skaitli, kas sastāv no 12 cipariem. Tas patiešām ir, prātam, neaptverami, un uh, tas ietekmēs arī paaudzes, kas uh, uz šīs zemes dzīvos pēc mums, bet uh, Ļoti dīvaini izstāsta, ka visas tagad dīžājas ar eh, neskādām uzvarām pēc šī samīta. Merkele, Makrons, Kurts eh, ieradās eh, savās galvaspilsētās un dīžājās ar panākumiem, bet nu nevar taču aizmirst veselo saprātu tajā visā. Un mēs arī dzirdam, ka Vācija un Francija būs lielākie ieguvēji no šiem palīdzības palīdzības pasākumiem. Tika uh, mainīti kritēriji šai atveseļošanās pakotnei. Protams, ļoti dīvaini, ka daudzi uzskata, ka viņi ir uzvarētāji, bet uh, mēs īsti nevaram tam noticēt līdz galam. Un mēs eh, piedzīvosim beigās tādu parādu savienību. Vai tas atbilst Eiropas Savienības līgumiem, tas vēl būtu jāpārbauda. Tiesiskums nevar attiekties tikai uz citiem, tam ir jātiec arī uz mums pašiem, dārgie kolēģi. Un mēs arī apzinājāmies, ka šeit tiek veidoti tādi bloki, piemēram, ziemeļu, dienvidu, austrumu, rietumu bloks. Mēs nevaram tad runāt par patiesu solidaritāti, ja pastāv šādi bloki. Jāsaka, solidaritāte nevar būt vienvirziena ceļš. Nekāda paldies! Hānas kundze, vienu minūtu lūdzu. Es esmu gut, dass wir jetzt eine ļoti labi, ka mums tagad ir saruna vešanas pozīcijas par šo samitu. Domāju, tā ir laba zīme, ka mēs um, atbalstām šādas pakotnes izveidošanu. Sarunas tikai sāksies un nav patiešām pieņemami, ka uh, runājot par izpēti, attīstību, netiek ņemtas vērā patiesās vajadzības, tāpat kā klimata pārmaiņu jomā. Un kas tad notiek ar tiesiskumu? Mums ir jāglāb šī planēta vēlāk lielākais ieviešot klimata neitrāls Eiropas princips līdz 2050. gadam. Zaļais kurs ir jādekarbonizē mūsu industrija, ir jābūt spēcīgākai izpētei, inovācijām. Ar fosilo kurināmo mēs tālu netiksim. Apvārsnis Eiropa, investīju, tie ir nākotnes instrumenti. Mēs nevaram pieļaut, ka tur līdzekļi tiek samazināti. Mums ir jāstāv aiz pilsoņiem, viņi jāatbalsta, bet ir reģioni, kas jau strādāja pie pārējas programmām. Padoma šos cilvēkus tagad atstāja likteņa varā. Mums ir e, jābūt tādai e, ekonomikai, kas ir solidāra un ilgspējīga. Tāda ir mūsu atbildība. Paldies! Thank you! Paldies! Lundgrēna kungs, vienu minūtu lūdzu. Tak for ordet! Låt mig börja! Liels paldies! Sākumā gribētu teikt, ka šī padomes pakotne ir pretrunā ar 300. 311. pantu līgumā. Tur ir teikts, ka nevar aizņemties naudu no budžeta. Un parlamenta deputāti būs tie, kas nodrošinās, ka tiek izpildīti noteikumi, tā vietā, lai mēs vienkārši ignorētu līgumā noteikto. esam nonākuši situācijā šobrīd Zviedrijā, kad cilvēki mirst, bet tajā pašā laikā premjers sūta naudiņu uz ārzemēm. Seši miljardi eiro Um, tātad tas pārsniedz uh, to apjomu, ko mēs iemaksājam Eiropas Savienībā, un ja tā nav atmaksna, nu, tad es īsti nezinu. Labi, par pašresursiem runājot, jūs um, īpaši, tātad jūs nodevāt Zviedriju šeit, un es patiešām ceru, ka balsojumā, tātad balsotāji to atcerēsies nākotnē. Lielas paldies, Batānkungs, lūdzu! Paldies, priekšsādātāji Fonderlajenas kundze, Mišela kungs. Pirmo reizi Eiropas Savienība kopīgi aizņemsies naudu, eh, lai eh, tā tiktu piešķirta valstīm, kas tā, kam tā ir visvairāk nepieciešama. Tas ir solis pareizajā virzienā, it sevišķi raugoties uz um, tādiem kā Marks Rite. Ir jāizrāda solidaritāte, ir jādomā par eh, tiem cilvēkiem, kam būs ilgāk jāstrādā, varbūt, ka darba ņēmēji tad uh, ir jāaizsargā, bet es gribēju jūs arī brīdināt, jo šo solidaritāti jūs sasaucat arī ar Eiropas pusgadu. Un, uh, Dalību valstīm tagad būs jāsamazina veselības aprūpas izdevumi. Ja jūs vēlaties ieviest asociālas reformas, to nedrīkst pieļaut. Ja jūs vēlaties, lai uh, pilsoņi, darbinieki maksātu šo krīzi, jūs gan esat uz aplamā ceļa. Paldies! Thank you, one minute. Paldies, kas taldo kungs, vienu minūtu lūdzu. Grāsie. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi! Eiropadomes maratons ir novedis pie vēsturiskas vienošanās, kas ļaus mums rītdienas izaicinājums pārvarēt, bet nākotne nav skaidra un tā ir tālu, ir jāsaprot. Esam izglābuši nākamās paudzes Eiropas Savienību, vai 750 miljardiem pietiks pārvarēt taupības pasākums. Gribētu pateikties Konte kungam par to, ka viņš uh, cīnījās par mūsu interesēm pret taupīgajām valstīm. Tomēr tas bija mūsu parlaments, kas pieņēma lēmumu. Nav tā, ka šie jautājumi tiek lemti starpvaldību līmenī. Uh, ja mēs būtu lēmuši, mums būtu krietni vairāk naudas apvārsnis, uh, Erasmus, plus, daudz citas programmas, veselība nebūtu samazināta. Mums būtu oglekļa nodoklis uh, jau no 21. gada, un um, Eiropas pilsoņi būtu krietni aizsargātāki un nebūtu vairs nekādas at, ap, atmaksas. Mēs esam gatavi par to cīnīties, tādēļ konferencei par Eiropas nākotni ir jāpārskata līgumi. Padomē, mēs, padome uh, it kā var viens ar otru vienoties, kaut ko pārliecinot, bet Eiropu viņi nav pārliecinājuši. Paldies! Zaira kungs, lūdzu, divas minūtes. Micro, please. sokat beszélnek ebben a házban a jogállamiságról olyanok is, akiknek halvány fogalma. Liels paldies! Bieži vien tiek runāts par tiesiskumu. Bet ko tas nozīmē? Man konkrēti mēs runājam par brīvību, neatkarību un demokrātiju. Tiesiskums, kā stāvoklis, kā ideja ir vara, ir iespēja pilnvaras iedzīvotājiem izmantot savas tiesības. Uh, To nevar uh, uzskatīt par privilēģiju. Tas ir tas, par ko esam cīnījušies. Tādēļ gribētu tikai teikt, ka mums šķiet ir atšķirīga ideja par tiesiskuma situāciju. Nevar būt mums te dažādas mērauklas, vienu sodot par to, par ko citus atalgojam. Tādēļ mums nepatīk sankcijas par ideolo politisko ideoloģiju. Reizēm tiesiskums tiek izmantots un piesaukts uh, partijas politikas vārdā un mērķiem. Tādēļ nemainīsim balsojuma uh, noteikums tikai tādēļ, ka man nepatīk kaut kāda balsojuma rezultāti, kā tas notika, piemēram, uh, Sargentīnī atzinuma kontekstā. Nu, jebkurā gadījumā viedokļi atšķiras, tomēr neaizmirsīsim, ka diskusijās par Ungāriju pavisam nesen jūs noliedzāt uh, un liedzāt uh, Ungārijas premjerministram tiesības izteikties. Neviens uh, uh, tā tad nevar būt uh, noziegums bez likuma, kā teica romieši. Mums ir uh, jāsako juridiskiem noteikumiem, bet jūs uh, balstījāties vienkārši uz aizdomām. Uh, uzliekot smagas sankcijas bez reāla vērtējuma. Tas ir komunisma modelis. Te mēs runājam par Orvela modeli, kas soda par nolūku. Padomju pieeja pret uh, tiem, kas domā atšķirīgi. Mēs tagad to apzināmies. Esam kļuvuši par līdzīgu ambīciju cietušajiem upuriem un nepieļausim, ka atgriežamies pagātnē. Eiropa ir pelnījusi tiesiskumu un uh, gribētu jums atgādināt par reglamentu priekšsēdētāju. Jums patīk lasīt lekcijas zināmām valstīm un zināmiem uh, pilsoņiem par tiesiskumu ievērošanu. Tomēr šis parlaments pats pārkāpt noteikumus šobrīd, pats savu regulamentu 182. pantu un 187. pantu, kur ir skaidri teikts, ka balsošana var sākties tikai pēc debatēm uh, Uh, tātad uh, plenāra sesiju zālē. Mums debats vēl aizvien notiek, balsojums ir sācies, tās pārkāp mūsu pašvērtības. Tādēļ sākumā um, pas, tātad izravēsim pašu savu dārzu pirms kādu citu apvainojumu vai apsūdzam. Paldies, paldies, Saira kungs. Gala balsojums notiek pēc debatēm, tīri precizī, precizitātes labad. Uh, Fernandeša kungs, pusotra minūte lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji! Sākumā gribētu norādīt to, ka Eiropadomes panāktā vienošanās ir tiešām vēsturisks solis uz priekšu. Tā būs būtiski neatņemama Eiropas veidošanas sastāvdaļa. Tas ir līgums, kas secīgi turpinās vienošanos, ko parlaments savulaik atbalstīja mūsu rezolūcijā maijā, kur mēs aicinājām izstrādāt finanšu instrumentu kopienas iekšienē, papildus izmantojot pašresursus, lai tādējādi spētu atbalstīt Eiropas ekonomiku šajā krīzē. Tas ir būtiski svarīgs solis. Un valdība Valdībai, Sančes kungu valdībai ir bijusi ļoti svarīga loma. Viena lieta, kas mums jā, jā, jājautā - budžets kā tāds pirmkārt ir mm, zināmas, mm, tātad, zināmas lietas, kur pietiekams rezerves nav. Nu, piemēram, godīgs pārējais fonds manā reģionā tas radīs liels problēmas. Un tādēļ mums ir nepieciešama, ne, nepieciešams Eiropas atbalsts, kas attiec uz noturību un atveseļošanos. Šī instrumenta mērķis ir sniegt atbalstu valstīm, izstrādāt reformas, veidot reformas, un padomē par to ir panākt vienošanās, un parlamentam tur nekāds teikšanas nesot. Nē, mums jāpārliecinās, ka notiek demokrātiska leģimitāte, ka tā tiek ievērot arī attiecībos pārvaldību, pilsoņu intereses tiek pārstāvēts, mēs tiekam pārstāvēt, un lai Eiropas parlamentam būtu sava teikšana, un mēs to noteikti darīsim zinām mūsu sarunās ar padomu. Paldies! Paldies, Sežonē kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Kom priekšsēdētāja kungs. Jā, visi jau teica, ka šis samits bija vēsturisks. B kungs, es gribu teikt, ka varbūt jūs ar to nevarat eh, identificēties, bet mēs eh, gan. Un pateicoties eh, šai iesaistēji izdevās radīt šo īpašo atveserošanās fondu. Uh, Un eh, pirms eh, dažām nedēļām mums apgalvoja, ka kaut kas tāds nekad neizdosies, ka tas nav iespējams, bet izdevās radīt patiešām tādu atgūšanās plānu, kas ir eh, līdz šim nepieredzēts. Es domāju, ka tas būs patiešām liels iegums Eiropai un ceru, ka visi to apzinās. Uh, mums ir jāuzslavē šī vēsturiskā vienošanās, bet arī jāatgādina, ko vēlas mūsu pilsoņi. Mēs esam tā teikt 28. balss eh, šajās sarunās. Mēs piedāvājam eh, dažas eh, izmaiņas, vairāk līdzekļu Erasmus programmai, veselībai un vairāk pašresursu. resursu labāks, lī, labāk līdzekļu apsaimniekošana un arī ātrāka parādu atmaksa. Priekšsēdētājs kundze e, četru dienu laikā, kad norisinājās e, diskusijas, tika runāts arī par demokrātiju. Jāsaka, ka nu, nekur, nevienā citā kontinentā 27 valstis nevarētu četru dienu laikā vienoties par tik ambiciozu plānu. Tas ir budžets, e, kas mums uzliek saistības uz septiņiem gadiem. Tā ir demokrātijas sastāvdaļa. Mēs neko nebloķēsim, mēs arī iesim vēsturē. Paldies! For one and a half minutes, Mr. Vandendrīsa. Vandendrīsas kungs uz pusotru minūtu. Paldies, dārgie kolēģi! Jāsaka, ka Beļģijai vajadzēs maksāt 13 miljardus eiro šajā atgūšanās fondā, un mēs vairāk par miljardu eiro jau tāpat maksājam Eiropas budžetā. Mūsu uh, valstī uh, budžetā trūksta 50 miljardu eiro, un arī ir milzīgi parādi korona krīzes dēļ. Nu, kā tad mēs to visu varēsim uh, paveikt? Kā mēs varam uh, paskaidrot saviem pilsoņiem, ka nav vairs naudas veselības? aprūpei, pensijai un desmitiem tūkstošiem ģimeņu, kas atrodas bezdebeņa malā. Un, jā, Eiropas Savienība te tādu Ziemassvētku veicīšu politiku piekopīja. Mēs to nevarēsim pilsoņiem paskaidrot, bet varbūt tomēr varēsim paskaidrot. Birokrāti grib aizvien vairāk varas, kontrolas, kontrolēt mūsu pilsoņus, radīt atkarību, un cilvēki jau to nav izvēlējušies, viņi par to nav balsojuši novecojuši. Un 15 gadu laikā jūs esat zaudējuši pilnīgi visos referendumos. Un bija arī šī šantāža, kas rezultējās ar Brexit. Ir valstis, kas izvēlas vairāk brīvības. Un jūs gribat Eiropas parādus, Eiropas nodokļus tādā veidā radot finansiālu un fiskālu uh, cietumu, no kura neviens vairs nevarēs izlausties. Eiropas Savienība kļūst par kaut ko tādu, par ko mēs nekad nebūtu balsojuši. Paldies! Paldies, Mēces kundze! Cienītās priekšsēdētāja kundzes, agotātais priekšsēdētāja kungs, Eiropas parlamentā ir vairākums, kas pieprasa vairāk solidaritātes, caurskatāmības, ilgtspējas, vairāk Eiropas. Mēs nerunājam par to, cik daudz saņems katra valsts. Jārunā par to, kur mēs investēsim. Ir jāglābj mūsu ekonomika. Mēs nedrīkstam ekonomiku glābt uz nākotnes programmu uh, uh, rēķina. Apvērsnes 2020, uh, izglītība, tur līdzekļi tiek samazināti, tāpat kā um, tiek uz puses samazināti līdzekļi uh, godīgas transformācijas fondam. Kā tad mēs panāksim savus klimata mērķus un kā jūs varat samazināt līdzekļus pandēmijas laikā veselības aprūpei un ko tas nozīmēs mūsu cerībām par tādu ilgspējīgāku, zaļāku lauksaimniecību. Tur arī līdzekļi ir samazināti uz pusi. Parlaments nevar atbalstīt šādus līdzekļu samazinājumus. Jūs taču Mums ir kaut kas jāsāk darīt, mums ir jārunā par pārveidošanos un atjaunošanu. Paldies, Fidanses kungs! Grat. Fidansa kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Pēc triumfālām runām uh, sapratām mm, pavisam drīz, ka 21. jūlija vienošanās nebija tāpat labākā. Mūsu rezol rezolūcijā bija identiskas idejas, kā to apstiprināja beigās ministri. To vakardien norādīja arī Konte. Jā, tiek runāts par naudu, tomēr nepietiekami šobrīd reakcija nav pietiekami apjomīga, ir samazinājumi, tātad subsīdijas nebūs pietiekamas, nauda tiks novirzīta pārmēru vēlu, daudz uzņēmumu jau būs slēgti, tādēļ ir nepieciešams rīkoties tagad. Mums ir jānodrošina pārvaldība balstīta uz nosacījumiem, kas būtu saistīti ar mūsu ekonomiskajām izvēlēm. Mums bija taisnība teikt, ka tā vietā, lai mēs prasītu tātad lielajiem uzņēmumiem vai Ķīnai atbalstu, mums vienkārši um, jāķers pašiem jau tagad ir pie darba. Mums ir taisnība un jūs paši to uzlikāt uz papīra patiesībā. Paldies! Stēras Fargūt kundze, divas minūtes lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Gribētu paust atbalstu un uh, um, izteikt līdzjūtību visiem, kas zaudējuši savus ģimenes locekļus. Uh, Un vis, paldies visiem, kas ir strādājuši cīnoties ar pandēmiju. Vienošanās ir laba, tas ir solis priekš, nedrīkstam tagad uh, lieki šķērst laiku, jo laika nav daudz, mums jārīkojas ātri. Solidaritātes un kohēzijas plāns. Tā ir vēsturiska vienošanās, jo ne, nekad visas valsts nav kopīgi uzņēmušās uh, Uh, kopīgi parādus. Um, tas ir uh, solis integrācijas virzienā, tas ir milzīgs apjoms, par ko mēs šeit runājam. Ir skaidrs, ir jā, jārada jaunas darba vietas, jāglābj uh, cilvēku dzīvības, jāatjauno Eiropa. Merkelas un Vonderlainas kundžu līderība ir ļoti skaidra, abas dāmas ir no ETP. Un šis plāns uh, nosaka, ka dalībvalstīm jāuzņemas atbildība, jābūt stabilām, bet tajā pašā laikā jānāk lejā ar uh, ambiciozām reformu programmām. Visām dalībvalstīm pagātnē mēs esam uh, arī Spānijā šādi rīkojušies, rezultāti bija labi. Šobrīd Eiropa ir padarījusi savu pienākumu, tagad dalību valstīm ir jārīkojas. Spānijai ir uh, jāklausās, un te nevaram spēlēties starp lielvarām. Mums ir jārīkojas. Protams, jā, nauda ir jānovirz tiem, kam tā ir vajadzīga visvairāk, bet otrā līguma puse uh, DFS tā nav pietiekama. Nevaram atbalstīt šos nepamatotos samazinājumus. 10% samazinājums uh, kopējā lauksaimniecības politikā ir nepieņemams. Uh, pilnīgi nepamatots. Lauku apvidi nevar būt tie, kas maksās cenu par šīm sarunām. Galu galā esam redzējuši, kādi bija rezultāti pandēmijas laikā, un tas pats attiec arī uz samazinājumu godīgās pārējais fondam, veselībai, izglītībai, Erasmus, tas viss apdraud Eiropas nākotni. Un galu galā beigās gribētu vēl norādīt, ka man ir tiešām bažas par tiesiskuma situācijām. Mums ir nepieciešami mehānismi, kas ļautu mums aizsargāt mūsu tiesiskumu. Bez tiesiskuma demokrātijas nebūs, bez demokrātijas nebūs Eiropas. Paldies! Thank you. Madam Piri, for one and a half. Piri kundze, pusotra minūte jūsu rīcībā. Jā, paldies. Sākšu ar ko pozitīvu. Vispirmā kārtām vēlos uzteikt priekšsētāju Mišelu un priekšsētāju Vanderlejenu par panākto. Tik tiešām lielais vairums klātesošo ir viensprātis, ka tas bija kas jauns, kas neparasts, kas ārkārtīgi nepieciešams tiem, kas baidās par eh, iespēju zaudēt darbu, zaudēt iztiku, bet tas arī viss vairāk uzslavas nepaldīšu, jo es uzskatu, ka DFS nav uh, adekvāts budžets tiem izaicinājumiem, kas ir mūsu priekšā. Tas ir budžets, kuram trūkst ambīciju, deksmes un tālredzības. Priekšsēdētājs kundze, jūs nevarat būt gandarīti par panākto, kaut vai viena iemesla dēļ. Šī krāj, krīze tikai vairo globālo nevienlīdzību. Mēs, ko darām, apcērpam līdzekļus attīstības palīdzībai būtiskākais, kolēģi. Par naudu varam strīdēties, bet nevaram diskutēt par mūsu vērtībām. Mums ir tiesību doktori, mums ir uh, politiķi, mums ir žurnālisti, kuriem katram ir atšķirīgs priekšstats par to, ko tad īsta Eiropa padome ir uh, tur vienojusies. Tas ir ļoti nelāks signāls. Mēs ļoti nelāgi izskatāmies. Daži teica, nu sākumam nav slikti, mēs esam sajūguši budžetu ar tiesiskumu, bet ar to nevaram lepoties. Tas bija nepieciešams jau pirms 15 gadiem. Tagad Eiropas Savienībā ir divas valstis, kas atbilstoši Freedom House uh, ziņojumam ir uh, hibrīda režīms un vairs nav kategorizējams kā demokrātiskas. Tāpēc savas grupas un ceru arī vairuma klātsošo vārdā. Uh, spēsim vienoties par skaidru uh, izpratni par to, kas tad ir tiesiskums. Runa vairs nav par naudu, runa ir par principiem. Paldies! Češas uh, kundze, viena minūte jūsu rīcībā. Ungārijas lielākā neatkarīgā uh, ziņu portāla uh, galvenais redaktors tika uh, atlaists no darba pāris stundas pēc tam, kad uh, Orbāns uh, lieliegi plātījās ar sasniegto uzvaru. Uh, Vanderlēnas kundze, uh, Mišela kungs, jūs jau esat piekāpušies populistiem. Uh, jā, vienošanās ir panākta, bet tā ir uh, tāda, uh, Eh, kādu mēs to tālāk praksē īstenosim. Vai tā būs piekāpšanās populistiem, vai tas būs reāls ieguldījums tiesiskumā un attīstībā. Šeit ir zināma distance, attālums starp uh, to, ko domājam un iedomājamies, un to, ko darām praksē. Nedrīkstam pieļaut to, ka mēs tā tā bikli pie, piekāpjamies populistiem un tomēr piešķiram viņiem mazliet naudiņas, lai viņi uh, klusētu. Mums ir jābūt tiem, kas uzņemās šefību, uh, kas skaidri pauž savu nostāju, cita starpā uh, atbil, atbilstoši kanclers Merkelis uh, pirms brīža sacītajam, ka mūsu uh, prioritāte šeit ir tiesiskums. Laportas kundze, pusotra minūte jūsu rīcībā priekšsētājs kundze pateicos. Četras dienas un naktis Eiropas līderi uh, diskutēja un strīdējās, un gala beigās uh, mazliet vienojās, bet patiesībā bija tikpat sašķelti un sadalīti kā um, vienmēr. Un izaicinājums, kas ir mūsu priekšā, eh, arvien eh, pieaug. Eh, mūsu uzticamība, mūsu prestižs joprojām ir uz spēles, uz naža asmens. Mums tagad vairāk kā nekad ir e, jāspēj sniegt atbildes uz samilzušajiem jautājumiem. Nu, ko tad mēs darīsim ar šo aizņemto naudu? Kā to atmaksāsim, kā to apgūsim? Šie, šī kopējā aizņemšanās var būt laba lieta, bet šeit ir būtiski riski. E, var būt nepamatotas e, izvēles budžetā, neadekvāta kontrole. Šeit ir tiek piedāvāti bezprecedenta uh, risinājumi, un tepat laikā ir neskaitāmi jautājumi par to, kāpēc pilnīgi nepamatoti, neizprotami, aizmirsti, pamesti novārtā un atdalīti tādi uh, principi un uzstādījumi, kas uh, bija uh, ļoti būtiski vēl aizvakar. Uh, Brexits eh, mums bija viens no pirmajiem eh, tādiem modinātāju zvaniem. Eh, šī krīze ir, ir, ir nākamais, un mēs nedrīkstam tagad histērijā un panikā zaudēt veselo saprātu un mm, iestūrēt vienā vai otrā grāvī, izlaižot no, no, no rokām procesu vadības stūri. Kormas kungs, minūte jūs rīcībā priekšsēdētāji, dāmas un kungi, varam uh, tik tiešām atvieglot uzelpot, jo uh, ļaunākais uh, nav piepildījies, ļaunākais ir pāri, bet tomēr man kā, uh, kā, kā pārliecinātam Eiropietim jāatzīst, ka šajā medus, uh, medus mucā ir jūtama zināma darvas piegarša. Uh, šeit mēs vērojam to, kā ir notikusi piekāpšanās nedemokrātiskiem režīmiem, pašresursu jautājumā joprojām piedāvātais risinājums ir nožēlojams un neadekvāts. Un ir uh, upurēti uz, uz, uz vienošanās altāra uh, vēl aizvakar par būtiskiem izvirzītie uh, mērķi un principi uh, - vide, klimats un uh, Mm, jā, tā ir taisnība. Bija jārīkojas ātri un izlēmīgi, bet mēs esam stūrējuši šī bezdibeņa virzienā jau ilgāku laiku. Nu, šī dinamika jau bija redzama un nojaušama, un mums bija laiks sagatavoties. Ne, nevis tikai tagad pēdējā laikā, kad, kad, kad jau krītam, krī, krī, krītām lejup un, un, un ūdens smēlās mutē. Eh, un mēs kā parlaments noteikti raudzīsim, kā šo, šo nevēlamo procesu eh, tālāk nelaist. Nākamais kolēģis. Eh, pateicos priekšsēdētāji, priekšsēdētājs kundze, priekšsēdētāji kungs. diemžēl nevaram uh, roku liekot uz sirds uh, atbalstīt un piekrist tam, kas uh, te tiek piedāvāts, ne pēc satura, ne pēc būtības un atbilstības mm, pamatlīgumam. Tiek piesaukts tiesiskums, Eh, bet kā tad, cik tiesiski ir eh, bez, bezprecedenta aizņemšanās uz mūsu bērnu un mazbērnu rēķina kaut kas, kas nav nekad darīts līdz šim? Nu, tādu risinājumu izvēlējās un novienojās eh, mūsu vadoņi uh, uz nākamo paudžu rēķina. Nu, uh, tas izskatās pēc uh, kā tāda, ko mūsu komunistiskie vadoņi savulaik mīlēja piekopt. Tāpat arī šī aizbildināšanās ar tiesiskumu. Tā tur valsts nesot tiesiska, šī valsts nesot tiesiska. Mm. Uh, komisijas priekšsēdētājs kundze, lūdzu uh, jūs uh, mācīties no pagātnes kļūdām un pagātnes uh, pieredzes. Belamīja kungs, parlaments šo vienošanos nevar pieņemt. Te ir vērojams klaišs mūsu um, nolikuma trešā panta pārkāpums Eiropai mm, būtu mm, vajadzējis uz šo bezprecedenta krīzi mm, rīkoties, reaģēt citādi, nevis bezprecedenta kārtā vienojoties par to, ka tagad aizņemsimies milzīgas astronomiskas summas, kas, kas tās atmaksās, kā tās tiks atmaksātas, tas ir sekundāri mēs e, šeit e, krājam krājumā traģēdiju un postu nākamajām e, paaudzēm. Tā, tā, tas ir risinājums, kuram jau daudzkārt Eiropas pilsoņi uh, ir sacījuši nē uh, šādai dzīvošanai uz nākamo paauģu rēķina uh, federālismā, federālas Eiropas tāda slepena, uh, slepšus būvēšana. Uh, kad nākamās paaudzes eh, mēģinās saprast, eh, kāda vēlme pēc viņiem ir jāatmaksā kaut kādi parādi, ko ir aizņēmušies viņu priekšteči, eh, tad jūs noteikti atcerēsieties šo brīdi. Tāpat arī šis piedāvātais līdzekļu sadalījums ir tāds apšaubāms. Līdzekļu apjoms ir samazināts savulaik par būtiskiem, izvirzītiem mērķiem un vajadzībām. Mm, un tik tiešām šeit entuziasmam ir maz pamata, maz iemesla uh, Eh, jo ir palaista garām iespēja eh, patiesi audzēt mūsu konkurētspēju, rekonstruēt mūsu eh, tautsaimniecību, liekot to uz, uz, uz nākotnes drošām, tā teikt, sliedēm. Tas būtu bijis vienīgais iespējamais un patiesais risinājums, nevis šāda, šāda bezatbildības paraugstunda. Nākamais eh, kolēģis minūte eh, un 30 sekundes jūsu rīcībā. Priekšstādātājs kundze, komisijas priekšstādātājs kundze, padomas priekšstādātāja kungs. Runājam par to, kā tad eh, rīkoties iepratim šīs dienas lielajiem izaicinājumiem un arī rītdienas lielajiem izaicinājumiem. Tiek minēti pašu resursi, tiek minēti nodokļi, bet šeit Ir arī citi apsvērumi, eh, kas ir vienlīdz būtiski. Vērtības. Es runāju par vērtībām. Kas mūs vieno? Polijā eh, tiesiskums šobrīd ir viskarstākais no tematiem. Mūsu valdība apgalvo, ka jau kādu paralēļu uh, vilkšanu starp uh, tiesiskuma apsvērumiem un uh, budžeta, es budžeta apsvērumiem ir mm, baltiem diegiem šūta ideja un neizturēs pārbaudi praksē. Uh, Nu, Eiropas Savienība to ir, ir uh, iedibinājusi kā reālu esošu elementu ar kvalificēto balsu vairākumu, bet padomē nāksies par to mm, vēl balsot. Uh, un Polija, ņemot vērā, ka tam ir jābūt uh, vienprātīgam lēmam, noteikti uh, izvirzīs veto. Tā kā priekšsēdētāji, vai, vai uh, tas tiešām tā varētu būt. Um, kurš tad šeit melo? Šeit ir nepieciešams nepārprotams atbildes, kuras sagaida kā polijas pilsoņi, tā ik viens eiropietis. Paldies! Priekšsēdētāja kundzes Šārla Mišela kungs, Eiropas Savienībai mūs ir jāspārno, nevis jāspiež pie zemes. Ir nepieciešams tāds budžets, kas ņem vērā mūsu prioritātes, MVU, ārpolitika, klimats, bet jāsaka, ka, diemžēl, dalībvalsts nacionālās intereses samitā guva pārsvaru pār visu šo. Uh, tehnoloģijas, digitalizācija, Eiropa kā ģeopolitisks spēlētājs. Tieši šīs pozīcijas ir ļoti, ļoti slikti finansētas, bet lauksaimniecībai ir ļoti dāsnas budžets piešķirts. Kur tad ir e, šīs ambīcijas, reformu veikšanas gars? Kā mēs vēlamies uh, panākt? Uh, labklājību, izpēti, inovācijas, ja nav pietiekami daudz budžeta tam piešķirts. Nu, ar šādu budžetu mēs to nevaram panākt. Mums ir jāsaprot, ka šī jaunā situācija, jaunais mehānisms ar kredītiem un piemaksām ir nepieciešams. Un arī mūsu uh, zaļo partijas līdzdalība šeit bija ļoti svarīga. Dārgais kolēģi, vairāk atpakaļ eh, atmaksāto līdzekļu, tas ir patiešām pareizais ceļš uz priekšu, vairāk reformu, kas mums ir nepieciešams, ja mēs vēlamies kopīgi reaģēt uz šo bezprecedenta krīzi. Paldies! Minutes, Rinaldi. Rinaldi kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Pēdējo 20 gadu garumā Itālija ir bijusi neto maksātāja aptuveni 160 miljardu apmērā ja mēs tīri tā aritmētiski rēķinām, nevis kapitāliski. Un tajā skaitā arī tiešie un netiešie maksājumi atbalstot finanšu problēmās esošās valstis. ESM, FESF programmu ietveros un uh, Tīri balstoties uz šiem uh, skaitļiem, ir pilnīgi skaidrs, ka arī šoreiz Itālija, domājot par uh, nākamās paudzes Eiropu, būt, tai būtu jāsaņem pietiekams atbalsts, bet uh, mēs vēl aizvien būsim neto maksātājs. Pat ja tajā pašā laikā mēs fiskāli, sociāli pilnībā um, nospiežam uz ceļiem mūsu iedzīvotājus, mūsu uzņēmumus, un, un viņi tādējādi nespēja izdzīvot. Tādēļ um, ja mēs runājam par Itālijas vēsturi kā tādu, mums ir jāraugās uz uh, valstīm, kas uh, šobrīd patiesībā vienkārši neto fiskāli uh, savus uh, pasākumus ievieš. Un tādēļ pirms viņi dod padomus manai valstī, viņiem pašiem vajadzētu padomāt par sevi. Vanderlājens kundze, ja kāda valsts uh, bankrotēs, kas maksās par šīm valstīm un kas maksās par viņas uzņemtajiem parādiem uh, nākamās paudzes Eiropas ietveros? Paldies! Paldies, Paldies Gerkinkungs, vienu minūtu! Also, ich habe am Wochenende. Gevkinga kungs, viena minūte. Jā, es, protams, arī nedēļas nogalē sekoju šim samitam, tāpat kā daudzi citi. Un patiešām biju eh, šokēts. Um, skatoties tā norisē un jāsaka, ka dalība valstis vienas pašas nekad nevarētu eh, tik galā ar krīzi. Un šis uh, radītais kompromiss no vienas puses bija tāds uh, visai bēdīgs, jo tur nepiedalījās uh, Eiropas pilsoņi. Uh, un eh, ļoti daudzas eh, jomas un politiskās prioritātes kļuva par upuri eh, tādiem, tādai tehnokrātiskai pieejai. Mums ir nepieciešams daudz vairāk līdzekļu šīm programmām, nevis mazāk. Varbūt, ka paši sevi slavinot un sev aplaudējot, valstu vadītāji nedzirdēja mūsu pilsoņu individu balsis. Kur tad palika tie cilvēki, kas tik daudz darīja krīzes laikā ārsti, Eh, slimnīcās strādājošie, nu kā viņiem tiks palīdzēts ar šo budžetu? Tur es neko nesaskatu, par viņiem nav padomāts. Mums ir jāuzlabo situācija, mēs esam to parādā Eiropas pilsoņiem, jo citādi mēs uh, iesim pa tādu ceļu, uh, ko nekad mums nevajadzētu uh, izvēlēties. Mums ir uh, pirmām kārtām jāpadomā par galveniem uh, krīzē cietušajiem. Grācie. Paldies! Mišela kungs lūdza šobrīd izteikties iespēju, jo viņam jādodas prom, pēc tam turpināsim debats. Lūdzu. Merci, monsieur le, le... Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, paldies visiem, kas runāja. Gribēju pateikties visiem deputātiem arī par šo motivējošo lomu pēdējo mēnešu laikā. Paldies arī komisijai par labo sadarbību. Es ātri reaģēšu uz uh, dažām paustajām domām. Uh, Daudzi no jums runāja par apņēmību, ka ir jārīkojas ātri un izšķirīgi. Mēs runājam par uh, finanšu krīzi un uh, mēs eh, reaģējām pārāk vēlu un uh, pārāk lēni. Tādēļ, protams, problēmas tikai sāsinājās. Mums vajadzēja mobilizēties, lai pārliecinātu 27 politiskos līderus uz uzņemties atbildību un kaut ko darīt lietas labā, doties uz priekšu. Mēs runājām par tādu patiesu Eiropas projekta evolūciju, un ar šo DFS tas tiek ieplānots. Mēs runājam arī par šo atgūšanās fondu. Tas Eiropai varēs um, palīdzēt uh, atveseļoties no šīs krīzes. Jā, ir arī šī bremzes funkcija, tās ir uh, senas politiskas politiskas debates. Mēs varēsim eh, patiešām spērt uz priekšu ļoti nozīmīgu soli. Eh, Eiropas parlaments, dalībvalstu parlamenti, padome varēs iesaistīties šo jautājumu risināšanā. Uh, Mēs te runājam vai nu par dekarbonizāciju, digitalizāciju, finansējumu. Protams, par to visu norisināsies um, demokrātiskās debates. Uh, un ka 450 miljoni pilsoņi tiks iesaistīti demokrātiskajās debatēs, gan par Eiropas, gan par reģionālo, gan vietējo līmeni runājot. Jūs teicāt, ka šis akts tiek uzspiests, un tā tad tas, tie nav nekādi panākumi. Bet eh, tas ir tikai pirmais solis, būs jāstrādā ļoti daudz, būs jābūt mobilizētiem, lai varētu uh, šo līgumu, kas eh, ir eh, likts uz papīra, pārvērst realitātē. Es esmu gatavs iesaistīties aktīvās diskusijās ar parlamentu, lai šo paktu eh, varētu patiešām eh, pārvērst eh, tādā realitātē, kas nāk par labu katram individam Eiropas Savienībā. Tas ir unikāls projekts. 450 miljoni pilsoņu, 27 valstis, kam ir kopīgas, kopīgas vērtības, kopīgas vēlmes, perspektīvas. Uh, Mēs runājam par mūsu humānajām vērtībām un tikai vēl daži vārdi dzirdēju arī tādus pārspīlējumus un tādus visai dīvainus priekšlikumus, maigi izsakoties, ko pauda eh, ekstrēmistu partijas. Jūs izvēlaties eh, šķelšanos, naidu. Mēs esam par iecietību, draudzību, mīlestību. Lūk, tā ir vēsts visiem Eiropiešiem un Eiropai. Grācie, virs. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies jums arī par šodien dalību mūsu plenāru sesijā. Ārkārts, ka... Turpinām debates. Eh, Rangela kungs, pusotra minūte lūdzu jums. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā aci pret aci ar prezidentu Mišelu gribētu apsveikt padomi ar šo vēsturisko vienošanos. Bet ironiski, ka brīdī, kad visbeidzot mums ir reāla Eiropas nauda, mēs to tērēsim pēc idejas nacionālās aploksnēs, nacionālām programmām nevis Eiropas mēroga lielām programmām. Šī ir ļoti nopietna krīze. Veselības jomā, ko esam piedzīvojuši. Vēl aizvien redzam, ka ir apdraudējums uh, veselībai, uh, gan veselības sistēmām, gan arī um, cilvēku veselībai, bet Šeit jādomā arī par ekonomikas un sociālo krīzi. Tādēļ šis ir vēsturisks brīdis, bet jājautā, kā mēs to īstenosim. Nacionālās valdības tām nav nekādu atrunu vairs. Viņiem bija visas iespējas reaģēt uz krīzi gan uh, uzņēmumiem, palīdzot gan pilsoņiem. Par DFS esam sarūktināti jo mums nav milzīgas uh, veselības programmas un nepietiek finansējuma pētniecībai un Erasmus. Tādēļ mēs Eiropas parlamentā gribam uzstāt, ka šīm programmām jānotiek uh, tātad paturot prātā DFS, tām jābūt tur iekļautām. Un uh, vēršoties pie sociālistu kolēģiem, kas runāja par konferenci par Eiropas nākotni, mums jāsaprot, ka Portugāles premjers bija tas, kurš padomē to negribēja darīt. Premjers Kosta to neaizsargāja, pietiekami tīpaši domājot par tiesiskumu padomē. Paldies, nākamais uh, runātājs Fridzona Elēna, pusotra minūte lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropai ir jāsastājas priekšā pretī nopietniem izaicinājumiem. Mums kopīgi jāpārvar šī krīze. Mums ir nepieciešams moderns ilgtermiņa budžets, kas par prioritāti noteiktu klimatu, un nepieciešama arī atvesaļošanās pakete, kas būtu cieši saistīta ar šo krīzi. Un, protams, nepieciešama arī zaļā pāreja. Tādēļ prieks, ka pēc piecām garām dienām valstu valdību vadītāji Eiropā nonāca pie vienošanās, gan attiecībā uz ilgtermiņa budžetu, gan arī atvesļošanās pakotni. Vēsturisks brīdis sarunas vienmēr norona, eh, nozīmē to, ka kaut kā ir jāatsakās, lai kaut ko iegūtu. Idejas dalībvalstīs atšķiras, un tas pats arī šeit parlamentā. Valstu valdību vadītāji ir izrādījuši savu atbildību, mums jādara tas pats. Mums nepieciešama Eiropa, kas būtu vadošais spēlētājs klimata jomā un kas nodrošinātu, ka Eiropā ir pienācīga mm, nodarbinātības situācija un tiktu ņemta vērā arī tiesiskuma situācija visās dalību valstīs, nevis 25 vai 26. Visās 27 valstīs ir jāiestājas par tiesiskumu. Tā mēs veidosim spēcīgu Eiropu turpmākajām paudzēm. Kādēļ mēs to darām? Es to daru savu bērnu, viņu bērnu un nākotnes vārdā. Paldies! Paldies! Pislāru kungs, lūdzu, viena minūte. Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāju kungs. Vonderlainas kundze, darbie kolēģi! Mēs visi dzirdējām, ko grib Eiropas līderi. Tagad Mūsu loma ir runāt par to, ko grib pilsoņi, jo īpaši uzklausīsim, ko grib pati nākamā paudze, jo mēs Eh, aizstāvam šīs idejas, mēs it kā runājam viņu vārdā, bet mēs viņus neuzklausām. Erasmus Plus būtu jānodrošina mm, tātad nākotnei, bet eh, tie tiek samazināti vai atstāti gandrīz bez finansējuma. 90% nākamās Eiropas Savienības paudzes finansējuma būs atvesaļošanās programmai. Šī būs lielākā programma, kas ļaus eh, Eiropai atgūties. Es kā līdzreferents gribētu aicināt. Uh, Atveseļošanās fonds būs pa, instruments nākamajai paudzei. Aicināšu to da, iekļaut uh, parlamentu nostājā, šajā instrumentā iekļaut uh, pīlāru, kas ir konkrēti nākamajai paudzei - bērniem un jauniešiem. Sagatavosim Eiropas Savienību nākotnē tikai tad, ja nākamo, nākamā paudze varēs piekrist, un mēs nevaram tikai lūgt viņiem uh, maksāt rēķinu. Nē, mums viņi ir jāuzklausa jauniešiem. Uh, Eiropas um, tātad jauniešiem un bērniem Eiropas parlaments būs jūsu balss. Liels paldies, Zlotovskī kungs, lūdzu, viena minūte. Mikrofonu. Mikrofonu. Does it work now? Yes. Strādā mikrofons ļoti labi. Liels paldies, priekšsādātāji. Eiropadomē izdevās panākt grūtu kompromisu par jauno budžetu. Budžets ir ļoti svarīgs mūsu ekonomikas atgūšanās procesam pēc šīs krīzes, kurā dzīvojam. Un par to gribētu apsveikt visus um, kolēģus padomē īpaši mūsu premjera loma bija ļoti uzslavējama. Ir daudz kritisku mm, komentāru par padomas secinājumiem, nu, manuprāt, mēs tā esam nedaudz liekulīgi, varbūt net, nedaudz tiek arī pārspīlēts. Šeit jūs runājat par mehānismu tiesiskuma aizsardzībai, bet Tas ir tāds uh, ārpus līguma um, instruments, kas um, tātad ir ar mēķi ietekmēt dalībvalstu iekšējās lietas. Fakti ir tādi, ka visi jaunie likumi, kas polijā tiek pieņemti, ir juridiski korekti. Tie atbilst līgumam, un mūsu valsts ir balstīta uz tiesiskumu, par to nav nekādu šaubu. Tomēr šeit ir daudzi, kas gribētu izmantot šo instrumentu, lai izdarītu spiedienu uz valdībām, premjeriem, kas viņiem nepatīk. Polija izcili izmanto Eiropas Savienības finansējumu atbilstoši līgumam, atbilstoši mūsu likumiem, un tam ir jābūt vienīgajam kritērijam, ko izmantot gan tagad, gan nākotnē. Padome savukārt lēma par šo jautājumu, un es tiešām ceru, ka parlaments um, kopējos rezultātus neapdraudēs un nepiedāvās te tagad kaut kādas nepamatotas prasības. Mūsdienās Eiropiešiem ir nepieciešama sadarbība vairāk nekā jeb, jebkad iepriekš. Paldies, Pēters Kungs, pusotra minūte lūdzu. Priekšsēdētāji, priekšsēdētājs kundze, jāsaka, ka ir patiešām uh, spērti ļoti lieli soļi uz priekšu un. Mēs runājam par lielām investīcijām Eiropas nākotnē, Eiropas ekonomikā. Mēs runājam par līdz šim nepieredzēta apjoma budžeta 390 miljārdi uh, līdzekļos, uh, 360 uh, aizdevumos. Mums ir jābūt patiešām ļoti piesardzīgiem to visu apsaimniekojot un katrs uh, savu atveseļošanos tātad samaksās arī pats ņemot vērā šos, uh, šī, šos aizņēmumus. Uh, Eiropas Savienībai ir jāatgūstas, protams, ar līdzekļu piešķiršanu darbs vēl nav beidzies. Mums ir jāinvestē vairāk izpētē un attīstībā, jāmeklē vakcīna pret koronavīrusu, ir arī jāatrod labāki veidi vēža ārsniecībai. Uh, Apvārsnis un citas programmas ir ārkārtīgi nepieciešamas, ja Eiropas Savienībai tās nākotne nav vienaldzīga. Mums, protams, ir jārunā par tādām, arī tādām programmām kā Erasmus Plus un Eiropas aizsardzības stratēģija. Mums ir jābūt strateģiski neatkarīgiem. Daudzi jau biedē ar otro uh, vīrusa vilni, un uh, tāpat mēs redzam, ka tāds uh, nepiekāpīgs cieši Brexit uh, nav izslēdzama iespēja, tādēļ ir jārīkojas atbildīgāk. Paldies, Junkērijas kundze, uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Nīderlande uh, pagājuša nedēļa neradīja to labāko iespaidu par sevi samat, samitā. Rutes kungs bija ļoti egoistisks un viņš neņēma vērā citu um, valstu intereses, bet mēs varam šo krīzi pārvarēt tikai kopīgiem spēkiem. Tas ir svarīgi, tas ir būtiski runājot arī par mūsu solidaritāti, jo tās ir mūsu vērtības. Bet šis budžets eh, būs tādi, ka, mm, tāda situācija kā tie paši vēži, tikai citās kulītēs. Jauniešu bezdarbs, eh, klimats, eh, zinātne, veselība te atkal uh, nav ieguvušas prioritāru statusu. Atkal izniegota iespēja šajos krīzes laikos. Mēs nedrīkstam arī uh, aizmirsta tiesiskuma princips, mēs esam pavirzījušies uz priekšu, bet nepietiekami daudz. Nākamais runātājs lūdzu minūti. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Eh, dobrý den. Ta dohoda z Evropské rady nám všem dává naději, že. Paldies! Eiro padomes vienošanās mums eh, dod cerību, ka mēs būsim spēcīgāki un ka Eiropas līderi ir spēlējuši savu lomu. Viņi ir pelnījuši mūsu pateicību. Visām Eiropas institūcijām ir jāspēlē sava atbalstošā loma un. Uh, jāmēģina gūt arī sabiedrības atbalsts. Es esmu koordinators no uh, Rēgī komitejas. Es negribu, lai tiktu samazināti līdzekļi taisnīgas pārējas fondam. Kohēzijas politika ir tieši tā politika, kas rada jaunas darba vietas. Gribēju pateikties eh, Ferēras kundzei, komisārei, kas ir atbildīga par kohēzijas politiku. Gribēju viņai pateikties par lieliski paveikto darbu. Noslēgumā teikšu, ka Eiropas finansējums ir jāizmanto arī klimata pārmaiņu sēku novēršanai. Tur ir jāatbalsta arī citas tehnoloģijas, tajā skaitā kodola enerģija. Paldies, Kresler kungs, uz pusotru minūtu. Il mikrofono. Eko. Now it works, I hope. <laughs> Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege, u vrijeme... Priekšsēdētāji, kolēģi, veselības un tautsēmniecības krīzes apstākļos pēc eh, šokējoša pavasara, ļoti neparastas vasaras un pilnīgi noteikti dīvaina gada turpinājuma, vienošanās Eiropā domā ir pozitīvs signāls, kas pauž uh, briedumu, pauž eh, vienotību. Tas ir tas, kas Eiropā ir nepieciešams. Atsevišķas valstis, atsevišķas nozares, atsevišķas paudzes ir uh, skartas smagāk kā citas, un tieši tāpēc ir tik būtiski uh, Uh, nepieļaut to, ka padziļinās socioekonomiskās plaisas ne tikai manā valstī, Horvātijā, bet daudz vietā Eiropā. Ir uh, nepieciešama reāla, praktiska solidaritāte, lai tā saimniecība atgūtos un sabiedrība uh, konsolidētos, uh, tāpat laikā veicot zaļas un digitālas pārmaiņas. M mūsu atšķirību mazināšana ir priekšnosacījums mūsu panākumiem nākotnē. Tas tik tiešām ir ceļa sākums, uh, un patiesi jaunas paaudzes Eiropa būs iespējama tikai tad, ja sevi pierādījušas un labi pamatotas programmas, digitāla Eiropa, pētniecības programmas, šīs nākotnē vērstās programmas uh, tiks turpinātas. Eiropas parlaments ir vienīgā vēlētā Eiropas līmeņa institūcija uh, un noteikti dos savu ieguldījumu, uh, papildinot, uzlabojot, izvēršot šo labo vienošanos, šo labo uh, kvalitati, gana kvalitatīvo darījumu, uh, apliecinot, ka mēs esam gatavi izlēmīgai rīcībai šīs un nākamo paaudžu interesēs. Paldies! Et l'emploi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 vēlos atzīt, ka tik tiešām ir nožēlojami, ka uh, padomas un komisijas uh, vadoņi uh, kaut kur pazūd brīdi pirms mēs sākam savu diskusiju. Esmu novērojis šādu tendenci, un tas ir ļoti nejauki. Kolēģi, šobdien varam svinēt dzimšanas dienu. Eiropas ogļu un tērauda kopienas dibināšanas gada dienu. 51. gadā ar, ar Parīzes līgumu uh, Eiropas līmenim uh, tika uh, piešķirts pilnvarojums iekasēt nodokļus uh, Eh, piemērot nodevas. Atcerēsimies to. Tā brīža valdību vadītājiem piemita šī vīzija, šis redzējums rīkoties nākotnes paauģu interesēs. Šīs dienas diskusija nav tik daudz par naudu un konkrētiem cipariem. Runa ir par to, kā veidosim sabiedrību, Eiropas sabiedrību uh, nākotnē, par veco Eiropu vai par gluži jaunu Eiropu vai runāsim par šīm um, atpakaļ atmaksājumajām summām, kas ir 60. gadu izgudrojums, vai par investīcijām pētniecībā un jauninājumos. Dāmas un kungi, pagājuši gadu vairāk kā 200 miljonu eiropiešu devās pie urnām, lai nobalsotu par mums šo parlamenta sasākumu, paļaujoties uz mums. Mums ir dots uzticības kredīts, neizniekosim to, liksim to lietā. Paldies! Jā, es, protams, darīšu zināmu jūsu novērojumu. Tagad uh, Novaka, Novakova kungs lūdzu Andrei pusotra minūte jums. Liels paldies, eh, spīkera kungs, komisijas pārstāvi, padomas pārstāvi. Nu, nebija daudz kolēģu, uh, kas, uh, kas būtu ticējuši, ka es beig beigās tā sacīšu. Uh, dāmas un kungi, jums, jūs esat pelnījuši manu cieņu un atzinību par paveikto. Un tas, ko esat paveikuši, nav nekas ideāls, nav nekas nevainojams. Tieši tāpēc Eiropas parlaments tagad ķersies klāt, lai kaut ko censtos uzlabot. Atsevišķi mm, solījumi ir mulsinoši, uh, Eh, kā mēs varam eh, vārdos iestāties par, par krīzi, ārkārtas situāciju, bet tāpat laikā samazināt finansējumu eh, veselības nu, projektiem, taisnīgas pārējas fondam, kā mēs varam iestāties par programmu Erasmus, saukt to par ārkārtīgi vērtīgu, bet tāpat laikā samazināt finansējumu. Tas, ko šeit darām, tomēr ir Eiropas parlamentā ir kas daudz vērtīgāks. Uh, esam jau gaidījuši vairāk kā 600 dienas uh, un nu, tas brīdis ir pienācis. Mūsu rīcībā ir priekšlikums, ar kuru esam gatavi strādāt. Ik vakaru uh, liekot gulēt mūsu bērnus. Mēs domājam un, un, un pat nepieļaujam domu, ka, ka, ka no rīta neteiksim viņiem labrīt. Uh, bet mums ir jārīkojas, lai uh, neatņemtu šo iespēju. Paldies, Lopesa kungs. Uh, uh, jā, paldies jums. Tik uh, tiešām ir, ir laiks uh, saspļaut uh, saujās, uh, kopīgs uh, parāds, uh, vienota naudas saimniecība. Uh, Mm, nu, šai naudai ir jātop eh, prātīgi, tālredzīgi, objektīvi, eh, sadalītāji un ieguldītāji. Citādāk tas būs viss izrādījies veltīgi. Neapšaubāmi izaugsmē ir jābūt tādai, kas iekļauj visus, Mm, kas ir vērsta uz konverģenci. Mums ir eh, rūpīgi jāmācās no savām kļūdām. Šeit mēs nebūvēsim un nestutēsim atsevišķas valstis un atsevišķus sabiedrības slāņus. Nē, mēs šeit centīsimies pacelt Eiropu kopumā. Uh, un te ir Eiropas uh, parlamenta unikālā loma un iespēja iestāties par šīm vērtībām un šiem principiem. Uh, Eh, nevienmēr visi par tiem atceras un nevienmēr visi to ievēro. Eh, mm, mums ir jābūt īpaši modriem, lai eh, topošais budžets būtu šī, šī Eiropas budžets būtu šī vārda cienīgs. Paldies! Paldies, Lidija Pereira, pusotra minūte jūsu rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! cienījamie parlamenta deputāti, pirms kādiem septiņiem mēnešiem pamodāmies gluži jaunā pasaulē. Paši savām acīm varējām vērot, kā vīruss Uh, po nebijis gluži nepazīstams vīrus šokējošā tempā izplatās pa pasauli, nogalina tūkstošus. Uh, nu, par šo vīrusu pasaulē principā ātrākas ir tikai bailes. Uh, vīrus paļāva pa labi, pa kreisi, bagātos un trūcīgos. Uh, Um, vecus un arī jaunus, un, un, un pasaules sabiedrībai nācās pieņemt uh, bezprecedenta lēmumus, un Eiropa šo mēnešu laikā ir spējusi uh, pierādīt, ka tā gūst virsroku. Esam apklusinājuši populistus un, un, un, un pastardienas sludinātājus, kas, kas skandināja, ka Eiropas pēdējā stundiņa ir klāta arī tagad šīs balsis vēl nav pieklusušas, ir spērti mazi solīši pašresursu virzienā, plastmasas nodoklis, digitālais nodoklis. Mm, nu, tie ir pirmie, labi pirmie solīši, tāpat arī maksāt nespējas instruments, mm, bet ir daudz trūkumu mm, šai priekšlikumā. Uh, um, līdzās uh, lieliskiem un slavējamiem priekšlikumiem uh, valstu valdības, valstu vadītāji. Um, protams, ir, ir, ir katrs uh, pats par sevi. Paldies, Baumēna kungs, minūte jūsu rīcībā. Bulmā kungs priekšsēdētāji. Padomas priekšsēdētāja kungs, esam ļoti noraizējušies par mūsu startautisko atbildību. Nekas nav paredzēts humanitārai palīdzībai, un vidusposma finanšu schēma ir samazināta, domājot par attīstības palīdzību. Solidaritāte patiešām cietīs it sevišķi tagad kad mūsu partneriem esam vai, vajadzīgi vairāk nekā jebkad tas ir patiešām jāmaina. Sociāli demokrāti strādā eh, lai šīs programmas būtu taisnīgas, eh, sociāli uh, saskanīgas. Mēs esam konstatējuši, ka tas ir nepieciešams gan Vācijā, gan Eiropā. Bet, protams, ir jāievēro arī pilsoņu tiesības gan Varšavā, gan Budapeštā. Tām nav cenas klāt, un tās nekad nebūs ne pērkams, ne pārdodamas, ne šodien, ne rīt, ne parīt, arī tad, kad mēs te balsosim par DFS. Paldies! Paldies, Udo, un tagad Karasa kungs. Pusotra minūte. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, vēlīnais padomes kompromiss ir arī jāapspriež sarunās ar Eiropas parlamentu. No tā mēs nevaram atteikties, ja domājam par renacionalizāciju. Uh, par mūsu atbildību nākamo pauģu priekšā. Mēs nevaram to visu tā vienkārši pieņemt, neko nesakot. Mums ir jāuzlabo šis rezultāts. Uh, Es nav nekāds bankomāts, un mēs neesam arī nekāds tirgus. Mēs esam tiesību un vērtību savienība, vēlamies spēcīgāku demokrātiju, vēlamies tāda, būt tāda savienība, kas uh, vērsta nākotnē. Mēs gribam domāt par mūsu pilsoņu nākotni. Nedrīkstam ļauties partiju stratēģijām un uh, labējam, uh, kā arī valstu sekretāru populismam. Mums ir jābūt atbildīgiem, un es uh, ieklausījos Mišela kunga uh, runā. Un jāsaka, ka tas, ko viņš šodien teica, atšķīrās tad, kad viņš paziņoja par vēsturiskiem panākumiem 750 miljārdi eiro. Tas ir vēsturisks brīdis arī daudzās dalību valstīs. Jāsaka, ka tas ir nacionāli populistisks uh, manevrs. Uh, tur nav klāt tādas Eiropas zīmes. Teikšu godīgi, mēs kā Eiropas parlaments sakām, ka nevar šādus lēmumus pieņemt bez Eiropas pilsoņu līdzdalības. Ja Eiropas tiesiskums un vērtības tiek pārkāptas, nauda netiks piešķirta. Nedrīkst eh, pieļaut eh, samazinājumu izpētē, izglītībā, drošībā, klimata politikā un investīcijās, kā arī sociālajā kohēzijā. Ir jābūt šim tiesiskuma mehānismam, jābūt uh, pašresursiem, kā arī ir jāsastāda saistošs atmaksu plāns, ir uh, jābūt spēcīgākai Eiropas demokrātijai. Paldies! Grācija! Paldies! Angela kungs, lūdzu, vienu minūtu. Jā, priekšsādātāji vienošanās, šāda bezprecedenta vienošanās ir fantastiskas ziņas. Tas ir vēsturisks darījums, tas ir nebijis darījums, bet tikai viens elements Next Generation EU, kas sastāv no grantiem un šī kopienisko tā parāda, ir, ir kas tāds, ko varam slavēt. Ja runājam par daudzgadu finanšu schēmu, kuras pamatbūtība ir padarīt Eiropu noturīgāku, klimatam draudzīgāku, mm, sociālāku, gan ir viena vienīga bēda, le, bēdu leja. Kā sociālisti mēs nevaram pieņemt šādu tuvredzīgu piedāvājumu, nepieņemam un nepieņemsim tiesiskuma principu vājināšanu un tāpēc Eh, mēs eh, nāksim klajā ar rezolūciju eh, šajā sakarā, tāpat arī šīs atpakaļ atmaksas kā mm, finanšu mehānisms nekur nav pazudis. Eiropa nav bankomāts, kurā var izņemt naudu un iemaksāt naudu. Mēs Eh, aicinām eh, iestāties par šo rezolūciju, uzsvērt pozitīvos, tiešām vēsturiskos sasniegumus, eh, tagad kā, kādiem esam liecinieki, bet tāpat laikā pamatoti kritizēt un nāk klajā ar labākiem priekšlikumiem. Eiropas parlaments vienkārši neparakstīs čekus bez norādītas summas. Paldies, nākamā kolēģe, pusotra minūte jūsu rīcībā. Pateicos priekšsēdētāji, Eiropas Savienības eh, līderi ir spēroši vēsturisku nebijušu soli uz priekšu. Viņi ir vienojušies par kopīgu aizņemšanos, reaģējot uz lielāko postošāko krīzi, kas Eiropu piemeklējusi kopš otrā pasaules kara. Tagad mums ir jādomā par to, kā ar šiem līdzekļiem mm, atbalstīt mūsu tautsaimniecību, padarot to zaļāku, digitālāku, vidēju un klimatam draudzīgāku Un mums, kā parlamentam, absolūti nav pieņemams tas, ka šeit tiek mm, piedāvāts vai ir tīkojumi atsaistīt uh, budžeta piešķīrumus no uh, tiesiskuma principu ievērošanas. Un šobrīd, dāmas un kungi, uh, ir pasaulē plosās vairāk kā viena krīze. Eh, vidusjūras reģionā ir īpašs saspīlējums eh, Grieķijas un Kipras eh, starpā, kas, kas nav it kā nekas jauns, bet tiek sasniegtas jaunas bīstamas virsotnes Turcijā, aizbildinoties ar kaut kādiem hidroģeoloģiskiem pētījumiem. Uh, uh, var radīt postošas eh, sekas. Tāpat arī Turcija bezatbildīgi izrīkojas eh, Lībijā eh, pārkāpjot šai valstī noteikto sankciju režīmu. Mums ir jāspēj, tā teikt, uzmanīt vairāki katliņi, kas, kas vārās vienlaicīgi, un, un nedrīkstam izlikties, ka ārpus mūsu robežām nekas tāds nenotiek. Uh, it īpaši, ja vēlamies uh, arī nākotnē uzstāt, ka Turcija ir mūsu sabiedrotais ar, ar, ar Eiropas nākotni. Paldies, Tojas kundze! Paldies, Tojas kundze! Šis ir vēsturisks brīdis, tas ir solis mūsu nākotnē. Gan attiecībā uz Eiropas nākotni, gan par uh, atbildības sadalījumu ko, kā kopīgi strā, cī, um, cīnīties ar nākotnes izaicinājumiem, darba vietām, pilsoņiem, veselības aizsardzību. Un neaizmirsīsim Eiropas sociālo dvēseli. Galu galā, ja viena valsts kritīs, kritīs arī pārējās. Nacionālisti un populisti arī manā valstī Itālijā, nu, kas vēl aizvien ir spēcīgi, viņiem patiesībā šobrīd nav argumentu savā cīņā pret Eiropu. Uh, augstu vērtēju šo panākto rezultātu, tomēr jāsaka žēl. Žēl, um, un daudzi kolēģi jau par to runāja, par to, ka DFS ir pretrunīgs, un tas varētu kaitēt mūsu atvesaļošanās mērķiem. Es nesaprotu kultūru. A, izglītība, pētniecība, mēs nevaram tos aizmirst, nevaram samazināt finansējumu. Atgādināšu, ka pēdējo mēnešu laikā mēs esam paļaujušies uz mediķiem, zinātniekiem, lai mēs vispār izdzīvotu, un arī šobrīd mūsu nākotne ekonomika ir atkarīga no zinātniekiem, no informētām uh, personām, tātad gan farmācijā, gan vakcīnā. Mums jāstrādā kopā. Veselības aprūpes, uh, aprūpes uh, jomā strādājošiem ir nepieciešams pienācīgas algas. Viņi mūs virza uz priekšu, tādēļ mēs nevaram šobrīd te apstāties. Priekšsēdētāji, jūs esat daudz strādājuši. Um, šodien daudz jums teica arī paldies bet, nu, neaizmirsīsim, ka mūsu parlamenta pienākums šobrīd vienkārši ir panākt labāku rezultātu. Paldies! Paldies šobrīd komisijas vārdā komisārā, komisāram Joānam vārds iespēja atbildēt. Lūdzu, jums vārds. Priekšsādātāji, ministru kungs, dāmas un kungi, sākumā vēlējos no viss sirds jums pateikties par šo ārpus kārtas sēdes eh, sasaukšanu, un daži pat eh, tādēļ bija spiesti uz brīdi pārtraukt eh, pelnīto atvaļinājumu. Mums ir jārīkojas ātri, ir jārēģē, un padomēji bija vajadzīgs krietnes brīdis, lai uh, sagatavotu savu pozīciju. Rezultāts nu visiem ir zināms. Es arī ļoti labi saprotu jūsu pamatoto kritiku, runājot par DFS atsevišķām pozīcijām. Noteikti mēs varēsim arī sarunu kārtībā to uzlabot it sevišķi tādas jomas, ko nevar kompensēt ar nākamās paaudzes ES, piemēram, ārpolitika ir cietusi. Mēs par to esam diskutējuši, jādomā par uh, sadarbības turpināšanu ar Āfriku, ar uh, kaimiņu valstīm. Jācīnās arī pret migrācijas cēloņiem un jāgarantē, lai citviet pasaulē būtu arī pietiekami daudz zāļu un vakcīnu. Tas ir iespējams tikai tad, ja tam tiek piešķirti atbilstoši līdzekļi. Mēs noteikti varam šeit kaut ko darīt lietas labā. Jūs pieminējāt tiesiskumu vairākas reizes. Man šķiet, tā bija Pirīja kundze, kas teica, vai tad tiesiskums tiek interpretēts atšķirīgi. Uh, Jā, nu katrs saskata tajā, ko vēlas saskatīt, bet tas, kas tiek rakstīts uz papīra likumos un tas, kas pēc tam tiek pieņemts, nu nevienmēr tie ir pilnīgi identiski principi. Protams, ir jābūt likumiskajam satvaram, tas ir jāievēro, par to mums ir jādiskutē pieminot pašresursus, gribēju teikt, ka mēs jau esam ieskicējuši eh, to ceļu, pa kuru būs jāiet, mums ir jāsaprot, kas mums ir nepieciešams, kādas ir šīs proporcijas, mums ir jāizmanto līdzekļi no kapitāla tirgiem, un, protams, tas vienā dienā būs arī jāatmaksā. Uh, Mēs tagad plānosim to visu vēl detalizētāk, kāda veida pašresursus ir iespējams piesaistīt. Protams, arī jums ir savi priekšstati par to visu un ir nepieciešams veikt arī tādu pietiekama labu izvērtējumu. Ir tādi ieņēmuma avoti, ko var radīt ātrāk, Un uh, ir arī tie, eh, kur ir nepieciešams vairāk laika, ņemot vērā sarežģītību, piemēram, minot šo robežu oglekļa nodokli un uh, citas uh, iespējas. Protams, tas nav vienkārši. Mums būs jāiegulda daudz pūliņu un daudz laika tajā visā, bet es. Uh, gribu jums pateikt, ka mēs esam patiešām apņēmības pilni sagatavot pietiekami auglīgus priekšlikumus šajā kontekstā. Gribēju visiem pateikties par pēdējo dienu laikā veikto, pamatoti to um, apzīmē par tādu vēsturisku risinājumu. Jā, nu ir arī. Uh, trūkumi, bet eh, ja tiek eh, pieņemti tik eh, vērienīgi lēmumi, no tiem nav iespējams izvairīties. Jā, tas būs varbūt tāds lēmums, kas ieskicēs mūsu turpmāko nākotni uz kādiem simts gadiem. Mums ir jāatminas, ka esam piedzīvojuši pirms desmit gadiem finanšu krīzi, toreiz mums tādu instrumentu nebija, paturiet to lūdzu prātos. Uh, Mums tagad ir jāiesaista vēl intensīvāk Eiropas parlaments lēmumu pieņemšanas procedūrā un jāsaprot, kā līdzekļus pārvaldīt turpmāko gadu laikā. Lūdzu, iesaistīsimies diskusijās, darīsim to ātri, pieņemsim lēmumus. Laiks ir ļoti, ļoti būtisks un neaizmirsīsim ka tad, kad tiek pieņemti lēmumi šeit, ir jābūt arī dalību valstu parlamentu eh, ratifikācijas procesam. Tas ir tāds process, kas parasti prasa vairākus mēnešus, bet eh, mums tika lūgts, lai tas tiktu izlēmts jau šogad, lai Eiropas pilsoņi, Eiropas uzņēmumi varētu rēķināties ar atbalstu jau gada sākumā, nevis tikai gada beigās. Te lūk ir tik ļoti nepieciešama tik bieži pieminētā solidaritāte. Komisārio! Paldies, komisāra kungs! Esam gandrīz pabeiguši mūsu diskusiju šajā ārkārtas plenāra sesijā. Nākamā plenāra sesija notiks septembrī. Dārgie kolēģi, dārgās kolēģis, visi esam piedzīvojuši piedzīvojuši īst, tādu īpašu brīdi mūsu darbā institūcijās. Gribētu pateikties visiem, visām politiskajām grupām. Paldies parlamenta administrācijas pārstāvjiem, tulkiem kabīnēs. Šie ir bijuši ļoti sarežģīti mēneši mūsu visu dzīvēs. Esam darījuši visu, kas mūsu spēkos, lai panāktu, ka parlaments darbojas un spēj darboties. Un tā kā parlamenta darbība uh, Uh, izdevās, mums izdevās ļaut darboties arī Eiropas Savienībai. Tiešām brīnišķīgs rezultāts, un par to es gribētu pateikties jums visiem par, uh, par uh, pacietību, par ieguldīto darbu. Mēs visi būtu gribējuši vairāk. Darījām visu, kas mūsu spēkos, tomēr ar tiem instrumentiem, kas mums bija pieejami. Šobrīd mūsu darbs, protams, turpināsies. Eiropas parlaments turpinās savu darbu. Uh, Būs prieks atgriezties Strasbūrā, kas ir viena no mūsu pilsētām. Lielas visiem paldies! Paldies!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

dag peter.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

Bene. Bonjour, ça va? Tout va bien? Tout va bien? Tout va bien. Bonjour. Bene. Il Presidente. Comunichiamo. Allora, la seduta è ripresa.